Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dārgie kolēģi, sāksim darbu. Sāksim ar 13. darba kārtības punktu. Aktuālā situācija saistībā ar tirzniecības sarunu vešanu ar Meksiku. 9. novembrī mums bija pēdējā viedokļa apmaiņa par šo punktu. Un, ja es pareizi atceros, mums bija norganizēta oficiāla delegācija, kas devās uz Meksiku pagājušajā gadā. Šeit tika noteikts ambicios eh, mērķis 2017. gadā panākt noslēgšanu VTO konferences laikā, taču izskatās, ka tas tā nenotika. Un tagad Mēs vēl joprojām vedam sarunas un, protams, gribētu dzirdēt, kāda ir šī šobrīd aktuālā situācija. Mūsu vidū šodien ir pāris pārstāvi no Meksikas vēstniecības. Sveicu jūs! kā arī galveno sarunu vedējs Helēns Kēnigs kundze. Sveic arī jūs! Sākumā došu vārdu Kēnigs kundzei, tad mūsu referentei Imakolādas Rodrīgas Piņēro kundzei un tad pārējiem locekļiem. Kēnigs kundze, kur jūs esat? Lūdzu vārds jums, paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, vēstnieku kungi. Es eh, šeit priecājos atrasties, un kā jau priekšsēdājs uh, norādīja, mums bija ļoti ambiciozs laika grafiks, gribējām visu noslēgt līdz 2017. gada beigām, un tagad acīm redzam, ir redzams, ka abas puses atzīst, ka tas bija tiešām ļoti ambiciozs mērķis, taču pats būtiskākais aspekts ir, lai abas puses uh, sarunu rezultātā panāktu augsta līmeņa vienošanos, kas eh, dotu priekšrocības abu pušu ekonomikām turpmākajos gados. Tika panākts eh, ļoti labs progress decembra raundā. Vēl ir palikuši neatrisināti jautājumi. Ļoti daudz jautājumu tika atrisināti, kā jau minēju, taču vēl joprojām ir eh, daudz izšķiroši jautājumi, kas vēl nav atrisināti, kas ir ierasta situācija šāda veida sarunu gaitā. Tātad mums notika septītais sarunu rauns no 12. līdz 27. decembrim Meksikā. Meksikas galvaspilsētā mums izdevās atrasināt uh, vairākus jautājumus, jo īpaši par investīciju aizsardzību, publisko iepirkumu un vēlos atgādināt, ka viens no viena no galvenajām prasībām no Eiropas Savienības puses ir panākt uh, vienošanos par subfederālo līmeni Meksikas pilsētā, jo federālais līmenis jau ir nokārtots kopš 2008. gada. Mums panā, izdevās panākt vienošanos arī par publiskajiem pakalpojumiem. Uh, par tā dēvēto ceturto modeli attiecībā uz uzņēmē darbību. Vēl ir palikuši arī atvērti jautājumi attiecībā uz uh, īpašumtiesībām un saistībā ar patentiem. Mēs guvām labu progresu saistībā ar jaunajām sadaļām, antikorupciju to starp panācām labu progresu par vispārīgi pakalpojumiem, kur apmainījāmies ar piedāvājumiem. Mums notika labas, taču sarežģītas sarunas par uh, geogrāfisko izcelsmu, kas uh, nerada pārsteigumu. Tas ir viens no galvenajiem interešu punktiem Eiropas Savienībā, un tāpat arī Meksikas uh, rūpniecībā vēlas, lai tās preces atrastos tirgu. Dažas no šīm precēm tirgu jau atrodas ļoti ilgu laiku. Mums bija arī diskusijas par uh, jaunāko piedāvājumu saistībā ar preču piekļuvu tirgumu. Un nav pārsteigums, ka mēs turpināsim sarunas par šiem aspektiem, arī turpinot darbu. Un kopš uh, pēdējā raunda sarunās, kas notika Meksikas pilsētā, Gada beigās mums izdevās tiešām laba sadarbība ar sarunu komandām, un sarunas vēl joprojām notiek. Tāpat arī mēs priecājamies sveikt Meksikas komandu šeit Briselē. 5. Eh, februārī, un pēc tam Eiropas komanda apmeklēs Meksikas pilsētu 12. februāra nedēļā. Kā jūs redzat, eh, laika grafiks ir intensīvs, un uh, mums tiešām ir jāpauž spēcīga apņemšanās, interese pēc iespējas ātrāk noslēgt šīs sarunas, ja iespējams šā gada sākumā. Nesam vēl noteikuši konkrētu datumu, un es domāju, ka būtu taisnīgi teikt, ka vēlamies noslēgt pirms uh, pilnā apmērā uzsāksies vēlēšanu uh, kampaņa Meksikas pilsētā, jo 1. jūlijā Meksikā notiks parlamenta vēlēšanas un 1. marts ir oficiālais vēlēšana kampaņas sākums. Kā jau pieminēja, tiksies abas saruna komandas, notiks arī sazināšanās ministru līmenī. Ceru, ka Malstrēms kundze varēs tikties šonadēļ un um, Dublinā, un Malstrēms kundze ir paudus arī gatavību doties uz Meksiku, ja mēs būsim, kad mēs būsim panākuši pēdējo sarunu posmu, un būs palikuši tikai pāris jautājumi, kur būs nepieciešams sarunas ministru līmenī. Kā jau sākumā minēju, jūs noteikti to visu esat dzirdējuši. Uh, ka galvenais rezultāts ir panākt labu rezultātu šīm sarunām. Un kā jūs pareizi atcerēsieties, šeit ir runa par 16. gada vienošanās modernizāciju. Šeit ir būtiski veikt šo darbu. Ir pagājuši vairāk kā 15 gadi kopš brīvās tirniecības nolīgums ir ticis noslēgt, ir notikušas izmaiņas gan Meksikas, gan mūsu pusē, un pat jā. Izklausās, ka šobrīd uzdevums ir vieglāks, ņemot vērā to, ka ir jau panākt vienošanās, tomēr ir jādara ir jāpanākt jaunas lietas katras sadaļas ietvaros, un tie, kas ir iepazinušies ar dokumentu, kuru nodrošinājām jums decembra beigās, jums šī situācija ir zinām. Tagad būtiskais tiešām ir diskutēt par piekļuvu tirgumu un runāt par preču piekļuvu tirgumu. Mēs īpaši runājam par lauksainicības sektoru, kas netika iekļauts līdz šim esošajā nolīgumā. Tāpat arī jaunais ISD pārē no ISDS uz investīciju tiesu modeli un kā arī publiskais iepirkums subfederālajā līmenī ir jauni jaunumi. Un šobrīd uh, esmu gatava atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies, Kēnigs kundze. Tagad došu vārdu mūsu referentei Imakulādai. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī komisijai par sniegtajiem skaidrojumiem. Es atbalstu šī nolīguma modernizāciju un vēlos uzsvērt, cik tas ir ārkārtīgi būtiski abām pusēm. Mēs vēlamies panākt labu, ambiciozu nolīgumu, ar kur kopā varam cīnīties eh, pret globāliem izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies, ar kur neviena puse uh, nesaskars ar tādu sajūtu, ka ar šo vienošanos tiek diskriminēti kaut kādā veidā. Paldies par uh, piemērotiem pūliņiem, kas tika līdz šim veikti, un varu piekrist tam, ka tika teikts, ka ir jānoslēdz šis nolīgums pirms uzsāks vēlēšana kampaņa. Ir būtiski, lai mēs varam nobalsot šeit parlamentā, taču saturs ir būtisks, un tam ir jāpiemēro pietiekam daudz laika. Vēlos koncentrēties uz pāris jautājumiem kur, par kuriem gribētu sniegt uh, sīkāku informāciju. Un sirsnīgs veids mūsu vidū komisijas pārstāv, kā arī Meksikas vēstniecības pārstāvis, tika minēts uh, tirgus atvēršana subfederālajā līmenī, būtiskie aspekti. Mēs strādājam pie šeit esošajām problēmām. Uh, un cenšamies rast risinājumu. Tāpat arī attiecībā uz strīdu risināšanas metodēm Meksika ir jau akceptējusi mūsu piedāvāto priekšlikumu un gribētu dzirdēt, kāds būtu Meksikas viedoklis attiecībā uz daudzpusīgu strīdu izšķiršanas procedūru, kādu mēs piedāvājam. Šeit mums vēl nav zināms Meksikas viedoklis. Tāpat arī runājot par geogrāfisko izcelsmi. Uh, Mums ir zināms, cik sarežģīta ir šī situācija. Šobrīd pastāv divas sarežģītas sistēmas mūsu pusē un Meksikā. Meksikā notiek koncentrēšanās uz zīmoliem, un mēs koncentrējamies uz geogrāfisko izcēlesmi. Un īpaši tas ir eh, šeit jāpiemina mančaigo siers, tāpat arī Panamā ir tāda pati sistēma kā Meksikai, un šeit tika atrasināts jautājums, un gribētu dzirdēt Meksikas viedokli šajā ziņā. Tad runājot par ilgspējīgas attīstības jautājumu. No nu, publiski pieejamās informācijas sapratu, ka decembra sarunu raundā komisija paziņoja, ka šis sarunu sadaļa ir noslēgta, taču es gribētu dzirdēt, kāds ir rezultāts, kādi ir eh, svarīgākie ieguvumi un kādā veidā komisija šeit ir iestrādājis prasības eh, saistībā ar ambiciozākām normām attiecībā uz ilgspējīgu attīstību, kā ir tikuši ņemti vērā attīstība tiesība aktos par vides aizsardzību, darbinieku tiesību aizsardzību, starptautiskās normas, jo īpaši starptautiskās darba organizācijas un Parīzes vienošanās normas. Tad runāt par dzimumu līdztiesības jautājumu. Gribētu dzirdēt, eh, vai šeit ir paredzētas līdzīgas normas, kādas bija vienošanās ar Čīli Un īpaši me, saistībā ar Meksiku ir būtiski iekļaut šādus mehānismus, ar kuru palīdzību tiek atbalstīts sievietes, lai arī sievietes varētu gūt labumu no starptautiskās tirniecības. Tad runāt par cilvēktiesībām. Vakardien dzirdējām bēdīgo vēsti saistībā ar cilvēktiesību situāciju 2017. gadā Meksikā katru dienu tiek nogalināti 70 cilvēki, notiek nu, vairāk kā, tiek vests vairāk kā tūkstoši tiesvedības pret vardarbību pret sievietēm, katru gadu tiek nolaupīts vairāk kā 13 tūkstoši sieviešu, un šis visi skaitļi ir pieauguši attiecībā ar pēdējiem, uz pēdējiem gadiem, un tas notiek uh, daudz lielākā mērā nekā tumšajos narkotiku bandu karu laikos, un es tiešām aicinu jūs, apelēju, lai jūs darītu visu iespējamo, lai izkļūtu no šīs situācijas, to mainītu. Vēl būtisks aspekts ir uh, cīņa pret korupciju. Šeit īpaši uzmanība bija pievērsta arī nogāli iegūto naudas līdzekļu atmaskāšanai. Mēs piedāvājam šeit attiecīgi prie, priekšlikumu un gribētu dzirdēt, kāds ir Meksikas viedoklis šo aspektu gadījumā. Un tad runājot par caurskatāmību. Vakardien saņēmām priecīgu vēsti, proti, ka šis parlaments, šī komiteja, mana politiskā grupa pieprasīja padomēji publicēt sarunu mandātu, vakardien tika publicēts eh, mandāts Čīlei, taču tam nevajadzētu palikt par izņēmumu, par eh, tādu precedentu, tam ir jākalpo par um, ierasto praksi, un tādēļ gribētu dzirdēt, kad tiks publicēts mandāts Meksikai, jo ir jau notikuši astoņi sarunu raundi. Un tad vēl pāris jautājumu par laika grafiku. Šeit ir viens punkts, kas man rada lielas bažas. Ilgspējīgas ietekmes novērtējums, kad ir paredzēts to publicēt, jo eh, tas ir jāņem vērā sarunu vešanas gaitā. Vai jūs uh, ticat tam, ka mums izdosies panākt to, kā mēs to vēlamies un kas ir nepieciešams? Uh, panākt eh, vienošanos šī sasaukuma laikā. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Emas Maklārkings kundze. Paldies priekšēdētāji. Es domāju, ka mēs visi varam piekrist tam, ka šīs Meksikas Eiropas Savienības nolīgums pēc iespējas ir jāaktualizē. Uh, Un tādēļ eh, ir nožēlojami, ka mums izdevās panākt mūsu pašu, tikai mūsu pašu noteikto datumu 2017. gadā, un ka mēs nespējām kopēji to panākt. Un es gribētu dzirdēt, kādēļ tas notika, un pāris aspekti jau tika pieminēti, ka neatrisināt jautājumi ir publiskais iepirkums, korupcija un tā tālāk. Un es gribētu dzirdēt, ko Meksika vēlas tiešām To es gribētu dzirdēt no komisijas. Mēs dzirdējām, par ko notika diskusijas, eh, kāds ir pašreizējā situācija, bet gribētu dzirdēt, ko Meksika gaida no mums, lai mēs eh, tiešām varētu izprast, ar kādēļ notikuši šī kavēšanās. Un tad runāt par naftas pārskatīšanu, vai tas arī kaut kādā veidā ietekmē šīs sarunas. Un noslēgumā runāt par investīciju tiesu sistēmu un investoru aizsardzību, varbūt varētu dzirdēt sīkākas detaļas par šo aspektu. Paldies! Liels paldies! Un tagad vārds no gojas Lalas Sančus skundzei. Paldies, priekšādātāji! Gadrīz visi šeit ir viensprāts par to, ka cilvēktiesību situācija Meksikā ir dramatiska. Pēdējie gadi ir viena no asiņainākajiem mm, šīs valsts vēsturē. Un 2017. gada skaitļi par to liecina paši par sevi - 70 eh, mirušo ikdienu. Cilvēktiesību aizstāvji un žurnālisti tiek nogalināti šausmīgos apmēros, un tas liecina par to, ka valstī valda beztiesiskums, visatļautība, un pirms pāris dienām dzirdējām, ka notika uzbrukums eh, diviem eh, vietējo iezīmiešu kandidātiem vēlēšanās, kas vēlas piedalīties, un šī situācija ir dramatiska. Uh, Mēs esam redzējuši aktīvāku rīcību pēdējās mēnešos. Eiropas komisija arī ir cīnījusies, lai attiecīgajās sadaļās panāktu uzlabojumus, un pēdējā Strasbūras nedēļā mēs arī teicām, ka ir nepieciešams aktīvāka rīcība, ka ir jāparedz uh, sankciju mehānismi, lai nolīgumā iekļautās klauzulas tiktu ievēros. Tāpat ir nepieciešama arī pārbaudas klauzula visam nolīgumam. Ja netiks iekļaut šie elementi šajā jaunajā nolīgumā, tad trūks viens no būtiskākajiem faktoriem, kas, ar kur palīdzību mēs varētu atbalstīt šo nolīgumu. Tātad ir nepieciešams konkrētas sankcijas, un pārbaudas klauzulus. Attiecībā uz šīm sadaļām es arī gribētu dzirdēt, kā ir paredzēts e, iestrādāt Parīzes vienošanās normas un attiecīgās e, STO normas. Turklāt ir zināms, ka Meksika vēl nav pieņēmusi 98 konvencijas normas attiecībās darba tiesībām. Šī ir daži no būtiskajiem punktiem, bet vēl joprojām ir daudzas eh, normas jāiestrādā, kas ir būtisks reģionams un cilvēkiem. Šeit ir arī paredzēts pu punkts par to, ka šis ir eh, jaukts nolīgums un uh, ir būtiski iesaistīt visas puses. Paldies, tagad došu vārds Haidi Hautals kungam. Paldies priekšādātā, gribu pieminēt divus aspektus. Jūs mazliet pieminējāt um, sadaļu par cīņu pret korupciju, un man vēl joprojām šeit valda skepse, jo, manuprāt, jūsu piedāvājums nedodas tālāk uh, par kaut kāda veida brīvprātīgām rekomendācijām. Un gribētu dzirdēt, vai jūs šeit uh, paredzēt kaut ko striktāko attiecībā uz antikorupcijas pasākumiem nolīgumā, kaut ko saistošāku. Un otrkārt, eh, gribētu dzirdēt, kāda ir situācija saistībā ar nafta sarunām, un vai pastāv kaut kādas fundamentālas eh, atšķirības pieejā šiem, tā teikt, divajiem tirzniecības nolīgumu sarunu vešanas procesiem. Viens ir uh, tātad saistīts ar Kanādu un viens ir ar uh, Meksiku. Un gribētu, tiešām būtu interesanti dzirdēt, kādas ir šīs atšķirības, jo tas varētu mums uh, kalpot uh, arī nākotnes sarunās ar ASV. Paldies! Un tagad došu vārdu Karolinai Fransanderhansai. Paldies, priekšsēdētāji! manuprāt, arī ir būtiski pēc 15 gadiem, pēc šīs vienošanās stā, spēkā stāšanās modernizēt, taču kvalitāte pirms ātruma. Un Imakulāda jau ļoti daudz jautājums uzdeva, taču gribu vēl pajautāt sīkāk. Tiešām, kāda ir šī situācija ar sarunu mandātu, vai tas tiks publicēts, tas ir būtiski, jo mēs eh, saistībā ar visiem nākamajiem man mandātiem gribam to zināt, jo tas ir būtiski. Nākamais jautājums ir saistīts ar ISDS sistēmu. Vai ir bijušas lielas problēmas, daudz diskusiju no Meksikas puses, kāds ir Meksikas viedoklis šajā ziņā un kādi panākumi tika panākti. Tik jau pieminēta korupcija un notiek diskusijas, taču gribētu dzirdēt, kas notiks tad, ja Meksika neievērotu šīs normas, jo brīvprātīguma princips ir tāds jauks, taču diez vai novedīs pie veiksmīgiem rezultātiem. Un noslēdzošais jautājums. Uh, jo ilgspējības sadaļa mums kā sociāldemokrātiem ir ļoti būtiska, un tas ir arī mūsu agrākais referents, kas pārgāja uz ETP, kuram arī bija būtiski šie sankciju mehānismi, un tagad mums arī būtu liels atbalsts no ETP puses par to, ka diskutējam par sankcijām, ka iestrādājam sankciju mehānismus, tādēļ mans jautājums ir, kādas ir diskusijas šajā aspektā ar Meksiku? Paldies! Anne-Marijai vārds. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de Europese... Paldies, priekšsēdētāji. Komisija noslēdz visdažādākos tirzniecības nolīgumus ar dažādiem partneriem, diemžēl vēl ar vienu ir daudz robu. Decembrī astoņu NVO vēstulē tas tika uzsvērts ilgtspējīgas attīstības novērtējums attiecībā uz nolīgumu ar Meksiku ir uzsākts tikai novembrī. Savukārt saskaņā ar komisijas rokas grāmatu otro izdevumu šāda veida izvērtējums ir jāveic pirms sarunu uzsākšanas. Ilgtspējīgs izvērtējums palīdz mums saprast, kā labāk vedamas sarunas, tā ir devītā lapuse sarunvešanas rokas grāmatā. Ietekmes izvērtējumā ir ietverta arī konsultācija procedūra ar visām iesaistītajām pusēm, kuras skara vidas un cilvēktiesību aizsardzības jautājumi. Nu, tā kā ir vērts, tiešām ciešāk paskatīt visus šos jautājumus. Meksikas gadījumā cilvēku tiesību situācija ir ārkārtīgi slikta. Kolēģi jau to gari un plaši minēja, un Amnesty International ziņojums par to, kā Meksika tiek galā ar bēgļiem. Es domāju, ka mums parlamentā ir nepieciešama pamatīga analīze šais lietās, bet, protams, ka komisijai būtu jāspēj to visu ņemt vērā un ietvert arī sarunās. Gribu saprast no komisijas, kāda tad ir šīs rokas grāmatas eh, nozīme, kāds ir status, vai tas ir kas tāds, kam ir rūpīgi jāsako, vai vairāk tāds uh, atrakstīšanās pasākums sabiedrības acīs. Nu, lūk, un kā tad komisija ietvers mūsu darbu tajā, ko dara viņi? Paldies, un no nu, manas puses vēl pāris lietas. Balsoties uz kolēģi jautājumiem. Ēma Maklārina minēja nafta jautājumu. Varbūt jūs varētu paskaidrot, kā situācijas attīstība naftas arunās ietekmē mūsu attiecības. Īpaši jau pēdējie jaunumi saistībā ar naftas sarunām. Tas varētu ietekmēt stratēģiju Meksikas pusē. Un par TSD nodaļu. Jūs zināt, ka parlamentā mums ir bijušas plašas diskusijas par šo nodaļu. Vai jūs varat sniegt kādu pārskatu par TSD nodaļu? Un eh, sasaistīt ar šo pašu nodaļu CETA nolīgumā. Mēs zinām, ka tur ir labi elementi, piemēram, tas, ka partneriem būtu jāgarantē, lai nacionālās tiesu sistēmas būtu gatavas skatīt eh, darba ņēmēju tiesību pārkāpumus TSD nodaļā. Tāpat arī pārskatīšanas klauzulas jautājums eh, citas starpā. Nu, lūk, kāds tad ir status, ja mēs salīdzinām šīs eh, nodaļas nolīgumā ar Meksiku un CETA? Konings kundzēt kā vārds. Paldies priekšādātāji! Un eh, liels paldies deputātiem. Diezgan daudz jautājumu. Sākšu ar komentāru, kas izskanēja sākumā par to, cik svarīgas ir ambīcijas šī nolieguma noslēgšanā. Un, eh, protams, mūsu mērķis pilnīgi noteikti ir tikpat uh, augsts, kā piemēram CETA, kas ir daļa no nafta Un šobrīd tur norit sarunas ar Meksiku un ASV kopā, bet tāpat arī, ja salīdzinām ar citiem nolīgumiem, piemēram, ar Vietnamu vai Japānu. Daži konkrētāki jautājumi par valsts iepirkumu. Es jau sākumā minēju, ka piekļuvē apakšfederālajiem tirgiem ir kas tāds, ko Eiropas Savienība vēlas, jau kādu laiku par to vedam sarunas ar Meksiku, un Meksika nekad nav atvērusi savu tirgu subfederālam iepirkumam. Šī ir viena no tām jomām, kur valdībai ir jākonsultējas ar Meksikas valsti un uh, dažādajiem štatiem, lai to varētu darīt. Mums ir bijušas dažādas uh, diskusijas dažādos līmeņos, tostarp arī ministru līmenī, un varam teikt, ka Meksika ir uh, pieņēmusi principu uh, ka tik tiešām būtu jāiekļauj federatīvais līmenis iepirkuma nodaļā. Bet lietu kārtība ir sarežģītāka, jo tik tiešām ir jākonsultējas ar štatiem un jāpanāk viņu piekrišana. Šī ir viena no tām nodaļām, kas vēl nav noslēgta, vēl ar vienu norit augsta līmeņa diskusijas. Un, protams, ka Meksika meklē dažādas risinājuma iespējas pirms noslēdzam nolīgumu. Par starptautisko tiesu sistēmu runājot, es domāju, ka tie, kas ir redzējuši ziņojumus uh, Meksikas ministra un Melstrēmas uh, sanāksme rezultātā atcerēsies, ka Meksikas ministrs ir norādījis, ka Meksika ir piekritusi strādāt ar mūsu jauno investīciju tiesu modeli. Nu, un, protams, ka tā ir atšķirīga no ISDS sistēmas, kam Meksika ir sekojusi līdz šim, un tur viss ir ticis balstīts uz divpusējiem BTS. Mēs, protams, esam runājuši arī par daudzpusējo investīciju tiesu, bet nav gluži mērķis šādu daudzpusēju tiesu ietvert šai nolīgumā, jo, protams, ka tas ir process ārpus šī nolīguma. Arī no Meksikas puses pastāv interese, jo tam ir zināmas ekonomiskas sekas, protams, ja varat pāriet no divpusējas uz daudzpusēju sistēmu. Bet eh, tomēr šajās sarunās mēs koncentrējamies uz eh, divpusējo investīciju tiesu sistēmu un to normām, par ko vēl ar vien tiek vēstas sarunas. Par ģeogrāfiskās eh, izcelsmes norādēm. Tik tiešām tur ir eh, piņķerīgi jautājumi. Tas vēl ar vienu lielā mērā saistīts ar uh, tirgus piekļuvi lauksamniecības produktiem. Jūsu informācijai var teikt, ka Meksika strādā pie iekšējiem uh, tiesību aktiem eh, pēdējos gados attiecībā uz geogrāfiskās izcelsmes norādēm, un jūs no jaunākajiem tirsniecības nolīgumiem varēsiet redzēt, ka Eiropas Savienības puse ļoti uzstāja uz to, ka visas galvenās eh, geogrāfiskās izcelsmes norādes no Eiropas Savienības saraksta tiktu aizsargātas Meksikā. Jūs droši vien atcerēsieties, ka ir, nu, aptuveni desmit tādu izcelsmes norāžu, kur mēs nu, meklējam dažādas elastības iespējas. Tas būs redzējuši CETA, arī Japānas nolīgumā. Un es domāju, ka tas liecina par to, ka tad, ja pastāv reāla ekonomiska komerciāla interese, uh, nu, tad Eiropas Savienība ir gatava meklēt risinājumus. Bet, eh, protams, ka tur ir nepieciešami spēcīgi argumenti, eh, ekonomisks un juridisks pamatojums. Nu, tam nevajadzētu novest pie tā, ka mūsu geogrāfiskās izcelsmes norādes netiek aizsargātas, protams. Par mandātu. Kā jūs droši vien zināt, komisija ir lūgusi mandātu sarunām ar Meksiku, lūgusi to publicēt. Uh, Man nekādu ziņu par to gan nav. Mums ir prieks redzēt, ka Čīles mandāts ir ticis publicēts. Nu, no komisijā mēs, protams, ceram, ka drīz vien arī Meksikas sarunu mandāts tiks publicēts. Par galveniem neatrisinātajiem jautājumiem es jau minēju geogrāfiskās izcelsmes norādes. Un uh, Iepriekšējā prezentācijā arī esmu minējuši, ka ir vairāki tirgus piekļuvis jautājumi lauksaimniecības produktu jomā. Tur mums vēl vien ir jāvienojas par eh, tarifiem. Šis sarunas ir saistītas, bet eh, viss jau ir savstarpēji saistīts, jo mums ir jāvienojas par visu, lai panāktu galīgo vienošanos. Tā kā Par šīm lietām vēl tiks turpināts diskusijas turpmākajās nedēļās. Meksika ir skaidri norādījusi, ka viņus ļoti interesē tirgus piekļuvas jautājumi, protams, tāpat ir arī mūsu gadījumā, bet mūs tikpat daudz interesē arī geogrāfiskās izcelsmes norādes un dažas atsevišķas nodaļas, piemēram, ICS un valsts iepirkums. Citas starpā ir arī citas lietas. Tāpat, piemēram, intelektuālā īpašumtiesības. Par TSD nodaļu. Šī nodaļa ir ļoti pietuvināta CETA attiecīgajai nodaļai. Mēs šobrīd pārbaudām tekstu, par ko vienojamies decembrī pēdējā saruna raundā. Nu, cerams, ka šis teksts būs parlamenta rīcībā pavisam drīz. Par uh, ILO konvenciju runājot. Protams, ka vēl ar vienu svarīgais jautājums ir konvencijas īstenošana. Abas puses šo konvenciju ir parakstījušas. Nu, un ir jācenšas panākt, ka Meksika ratificē tās uh, SDO konvencijas, kas vēl nav tikušas ratificētas. Par TSD nodaļas īstenošanu un izpildi vēl ar, vēl ar vien tiek runāts parlamentā un ieinteresēto pušu starpā, e, bet nesarunās ar Meksiku. Meksikas nolīgumam tiek piedāvāta pārskatīšanas klauzula, ļoti līdzīga tai, kas parādās CETA. Nu, un tas, protams, tāpēc, ka iekšējās diskusijas vēl nav tikušas noslēgtas par e, sankciju jautājumu. Nu, šobrīd pirms neesam pabeiguši diskusijas par sankcijām iekšēji, nav vēl īstais brīdis pienācis tekstu iekļaut nolīgumā. Korupcijas apkarošana, nu, vēl viens jautājums, vai izpildes mehānisms vēl ar vienu ir atvērts. Mēs ar Meksiku runājam tieši, kā tad īstenot korupcijas apkarošanas normas. To šobrīd komentēt nevaru. Protams, ka komisijai Mm, gribētos eh, dzirdēt eh, spēcīgu apņemšanos no Meksikas puses, bet eh, pagaidām vēl nevar teikt, kāds būs rezultāts. Par dzimumu līdztiesību. Diemžēl dzimumu līdztiesības jautājums sarunās ir parādījies diezgan vēlu. Nu, un Meksikai tas vēl nav ticis piedāvāts. Un tas nebija arī mūsu aptvēruma uzdevumā. Protams, ka dzimumu vienlīdzība ir ietvērta balstoties uz politisko vienošanos. Nu, skatīsimies, kad būsim nonākuši nolīguma īstenošanas fāzē, tad uh, domāsim, ko varam kopā ar Meksiku darīt šai ziņā. Protams, ka mums ir globālā vienošanās Un tiešniecības partneri ir daļa arī no šīs globālās vienošanās un tās aktualizēšanas. Ir jautājumi, ko var pārunāt, pat ja tas konkrēti neatiecas uz eh, tiešniecības darba kārtību. Bet, ja ir aktuāli jautājumi, protams, ka mēs tos varam pārunāt politiskās īstenošanas mehānismi ietveros. Par Parīzes vienošanos. Tas ir priekšlikums, ko esam saņēmuši no vairākām pusēm, eh, īpaši jau no Francijas, bet arī tas tika saņemts gan vēlu, tad, kad eh, taisnē nodaļa jau faktiski bija noslēgta. Uh, Un šobrīd mēs neesam vēlējušies vēlreiz atvērt šo sadaļu, jo mēs esam ļoti tuvu nolīguma noslēgšanai. Ja turpmākajos pāris mēnešos um, nolīguma noslēgt neizdosies, mēs ceram, ka izdosies, bet nu tad varam skatīties, ko darīt ar šiem jautājumiem. Tad, kad nodaļa ir noslēgta, nu tad ir diezgan sarežģīti atkal sāktu diskusijas, neradot papildus šķēršļus uh, sarunās, uh, kuras mēs gribētu iespēju, pēc iespējas ātrāk noslēgt. par SIA. Kā jūs zināt, veicām ietekmes izvērtējumu komisijā, tās ir viens no mūsu pienākumiem pirms sarunu uzsākšanas, un ilgtspējas izvērtējums eh, ir spēkā līdz ar sarunu uzsākšanas brīdi. Tā ir diezgan smagnēja procedūra, proti ilgtspējas ietekmes izvērtējums. Uh, Mēs eh, lūdzam partneriem sagatavot ziņojumu, tam ir nepieciešams ilgs laiks, un viens no izaicinājumiem šajās sarunās ir bijis tāds, ka mēs gribējām, lai sarunas ritētu ārkārtīgi raiti. Gribējām visu noslēgt pusotru gadu laikā. Nu, un, diemžēl, ilgspējas izvērtējuma grafiks, lai gan mēs darbojamies pēc iespējas ātrāk, Tomēr tur viss nebija līdz galam noslēgts nepieciešamajā laika periodā. Un par ilgspējas izvērtējumu runājot, jāsaka, ka mēs īpašu uzmanību pievēršam ziņojumiem, kas ir nākuši klajā, pat ja gala ziņojums vēl nav pieejams. Un, nu, un mēs pilsoniskās sabiedrības ietvaros vienreiz esam jau runājuši par ilgtspējas izvērtējumu, nu, un cerams, ka februārī būs vēl vienas diskusijas par nākamo ziņojumu. Tas arī nav gala ziņojums. Mēs ceram, ka galīgais ziņojums būs gatavs pirms vasaras. Nu, manuprāt, ļoti neveiksmīgi ir tas, ka mums nav izdevies visu vēl pabeigt bet eh, gluži vienkārši nav bijis iespējams izskatīt vi, visu nepieciešamo un nāk klajā arī ar gala ziņojumu. Bet eh, varu apliecināt, ka jau tagad esam ņēmuši vērā pieejamos ziņojums mūsu sarunās. Lieliski! Emma, vai tev vēl kas sakāms? Jā. Yeah. Es gribētu teikt paldies visiem INTA locekļiem par piedalīšanos, par to, ka esam bijuši visi tik aktīvi iesaistīti. Un es domāju, ka mēs visi jau aizstāvēsim to, par ko esam vienojušies. Un komisija arī ir jau dzirdējuši no mums, ka ir ļoti būtiski visos jaunajos tirzniecības nolīgumos ietvert attiecīgas klausulas TSD nodaļā, kas būtu iedarbīgas un tik tiešām kalpot savam mērķim tā lai mēs varam izveidot arī sankciju mehānismu. Ir jāsaprot, kādam šim mehānismam jābūt, lai varētu īstenot nepieciešamās sankcijas. Un eh, to ir jāmēģina noskaidrot eh, diskusiju gaitā. Un tāpat ir arī būtiski, lai tajos jautājumos, kas mums raisa vislielākās bāžas, nu, piemēram, korupcija, tā ir jāapkaro, un ja tas neizdosies, nu tad būs problemātiski noslēgt tirzniecības nolīgumu, arī paturot prātā cilvēktiesības likto situāciju. Runājot par uh, daudzpusējo investīciju aizsardzības mehānismu, mēs nevaram parakstīt nolīgumu, ja valstis nepauž apņēmību īstenot šādu daudzpusēju modeli, kas palīdzētu izšķirt strīdus, risināt konfliktus daudzpusējā līmenī. Es gan ticu, ka visi mūsu centieni panākt sarunu mandātu ietvers arī to, ko sakām mēs eh, parlaments. Uh, jo gal galā mēs eh, esam visu iedzīvotāju interesu aizstāvji. Esam pabeiguši 13. darba kārtības punktu un varam ķerties pie 14. Šeit arī runa ir par eh, noritošām sarunām, bet eh, tās varbūt ir lēnākas, proti sarunas ar Indiju. Sarunas tika uzsāktas šķiet 2007. gadā. Tas vēl ar vienu ir process kurš norit. Un man ir prieks, ka viena no galvenajām sarunu vedējām Koniga ir kopā ar mums. Viņa ir iesaistīta arī sarunās ar Indiju. Un arī Indijas pārstāvis Kumāra kungs. Sāksim ar Konigas kundzi, tad eh, vārds Kumāras kundzei un visbeidzot mūsu ziņotājs Dēvids Kembels Banermans. Konigas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man, protams, ir ļoti liels prieks būt šeit kopā ar um, viņas ekscelenci Kumārs kundzi, un man ir tas gods uzrunāt uh, Inta komitejas locekļus. Es domāju, ka šis ir labs brīdis saprast, kāda ir situācija sarunās par uh, nolīgumu starp Eiropas Savienību un Indiju. Kā jau priekšādātājs norādīja, mums nav bijis formālu sarunu raundu kopš 2013. gada. Ir gan bijušas diskusijas par mm, nākotnes izredzēm, proti, ka tad varētu atsākt sarunas. Un es domāju, ka ir labs brīdis tam visam. Mm, nesen notika 14. Eiropas Savienības Indijas samits, tas notika Delī pagājušā gada oktobrī, un šajā samitā Eiropas Savienības divi prezidenti un eh, premjers Mordī eh, atzina to, ka pastāv centieni sarunas atsākt. Un tika uzsvērts, eh, ka ir nepieciešams stiprināt tiešniecības attiecības starp ES un Indiju. Un es gribētu sākt ar to. Nav nekādas svārstīšanās vai atturības, ja runa ir par tirzniecības attiecībām. Privās tirzniecības nolīgums jau ir daļa no kopējām diskusijām. Tas ir ļoti būtisks elements. Un kopš 2013. gada mēs, protams, ka esam turpinājuši divpusējas diskusijas par vairākiem jautājumiem. Mums ir regulārs darba grupu sanāksmes, un, manuprāt, tas ir bijis ļoti noderīgs. Nu, tā kā nav tā, ka nekas nenotiek, un uh, Nav nekādu diskusiju. Pēc oktobra samita tika lēmts, kā divi galvenie sarunu vedēji, proti es un uh, Anita Parvēna, tiktos. Un tik tiešām tikāmies Delī novembrī. Izskatījām vairākas nodaļas, kur mums ir bijuši būtiski politiski jaunumi. Eh, kā jau minēju arī attiecībā uz Meksiku, pēdējos gados ir bijušas eh, dažādas pārmaiņas Eiropas Savienības pusē. Un eh, tas ir tāpat attiecībās ar Indiju. Ir bijušas dažādas izmaiņas, kas ir jāatspoguļo. Ja kādās sarunās, tad, kad atsāksim domāt par to un ņemsim vērā, cik daudz laika ir pagājis kopš 13. gada. Bija ļoti labas diskusijas par SBS, TVT, valdības iepirkumu, uh, intelektuālā īpašuma nodaļu investīcijām, geogrāfiskās izcelsmes norādēm un tiešniecību un ilgspējīgu attīstību. Par to visu runājām, kad biju Delī. Un mums ir arvien vairāk skaidrības par to, kādas ir atšķirības mūsu darbā. Un arvien skaidrāks ir uh, tas, kas ir praktiski iespējams sarunās. Pēc šīm diskusijām nolēmām, ka turpināsim tehniskā līmenī skatīt šīs te galvenās nodaļas. Tās nav vienīgās, bet tās ir ļoti būtiskas. Indijas un ES sarunvedēji turpinās diskutēt par šīm nodaļām, un galvenie sarunvedēji atkal tiktos, nu, droši vien tagad jau otrā ceturkšņa sākumā, lai atkal izvērtētu pašreizējo situāciju un eh, saprastu, kādas ir mūsu rekomendācijas attiecībā uz sarunu atsākšanu, ja izrādītos, ka tas ir iespējams. Nu, tāpat arī tas ļautu dalībvalstīm un citām interesētajām pusēm saprast, kas tad ir sagaidāms gadījumā, ja mēs sarunas atsāktu. Kāda būtiska lieta, kas jau vairākus gadus ir tikus pārunāta, ir uh, investīciju aizsardzības daļa nolīgumā. Un te es gribu izcelt, ka tā ir daļa no noritošajām FTA sarunām, un Indija arī ir uh, uzstājusi uz to, ka tam ir jāpaliek uh, daļai no sarunām. Nu, un deputāti arī atcerēsies, ka 2005. gada beigās Indija piekrita jaunā modeļa BTA un izsūtīja paziņojumus dalībvalstīm par to, ka būtu jāidentificē šie BTE. Komisija uzsvēra, ka būtu vērts saglabāt šos te BTI līdz brīdim, kad mums būs jauna investīciju tiesu sistēma un kad būsim vienojušies par jauno nodaļu brīvās tirzniecības nolīgumā, bet, nu, 21 no 24 šiem divpusējiem nolīgumiem nu ir uh, izticējuši. Ir zināmas līdzības Indijas modelī un mūsu jaunajā ICS modelī, proti, ja runa ir par caurskatāmību un iespēju veidot eh, apelācijas instanci. un to visu veidot arī daudzpusējā līmenī. Bet pastāv arī atšķirības. Jā, piemēram, dažādas atkāpes attiecībā uz nodokļiem, tāpat arī nacionālajie tiesība aizsardzības līdzekļi, un tāpat arī atšķirības attiecībā uz taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi. Ir gan arī pozitīvi elementi. Mēs vēl ar vien cenšamies, cenšamies saprast, kādas tad ir elastības abās pusēs, bet, protams, ka ir arī izaicinājumi. Nu, lūk, aprīļa sākumā atkal izvērtēsim situāciju un ceru, ka tad mums arī būs kaut kādas skaidrākas vadlīnijas nākamajam Eiropas Savienības Indijas samitam. Tur datuma vēl nav, bet domājam, ka tas notiks Briselē kaut kad rudenī. Paldies! Ambasadā! Liels paldies, vēstnieks Kumalūdzu. Vēstniece Kumā kundze. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, labrīt, Eiropas parlamenta deputātiem, šī cienījumā parlamenta deputātiem. Izmantoju izdevību pastāstīt jums par to informāciju, kas ir manā rīcībā. Pateicos sarunu vedējai par to, ka viņa deva ļoti skaidru izklāstu par pašreizējo sarunu gaitu. Jā, uh, 14. samitā kopīgais paziņojums tika sagatavots un tas nosūtīja skaidru signālu no abiem līderiem, ka viņi abi ir apņēmušies iesaistīties sarunu atsākšanai visaptverošam apusēji eh, labvēlīgam brīvās tirdzniecības nolīgam. Protams, Indija bija un arvien ir gatava sākt sarunas, taču mēs saprotam, ka kā jau Eiropas Savienības puse skaidri ir stāstījusi sanāksme, kā lai brīvās tirdzniecības nolīguma sarunas sāktos, jābūt pareiziem priekšnoteikumiem. Tas nozīmē, ka turpinās pat labam sarunas, uh, kas sagatavo šo mm, šīs nolīguma sarunas, kā jau minēja ES saruna galvenā vedēja, ļoti labas sarunas bija novembrī, Tās bija veiksmīgas, tik noturētas arī divas izsarunas. Līderi, kas nodarbojas ar 13 galvenajiem virzieniem, arī ir salēcīgi iesaistījušies eh, sarunas sākdošanas procesa. Jā, mēs esam saņēmuši priekšlikumu no izgalvenā saruna vedēja, lai nākošās sarunas būtu aprīli. Vēlos uzsvērt, ka Indija vēlas eh, pēc iespējas drīzāk eh, eh, atsākt brīvās tirdzniecības nolīgu sarunas, kur gan investīcijas, gan tirdzniecība mūsu skatījumā ir divas svarīgas daļas. Janvārī es biju Delī un tikos ar varas iestāžu pārstāvjiem, un man ir pamats uzskatīt, ka šogad mēs panāksim progresu, lai cerams atsāktu pašas sarunas. Vēlos paskaidrot, ka Pēc kabineta lēmuma Indija nosūtīja vēstījumu, ka mēs vēlamies pabeigt spēkā esošos investīcijas nolīgumus ar vairāk kā 80 valstīm, ka tādu lēmumu pieņēmām, tāpēc, ka esošajā tekstā bija zināms kļūdas, mēs nosūtījām tekstu paraugu visiem, mēs ar vienu uzstājām uz šo teksta paraugu, mēs esam gatavi sākt sarunas par to. Uh, pat ar dalībvalstīm, bet, protams, Eiropas Savienības sistēma ir tāda, ka dalībvalsts pārstāv Eiropas Savienības pārstāvs. Tā bija tāda vispārēja uh, lieta. Tas neatiecās tikai uz sevis dalībvalstīm. Vēlējos paskaidrot, ka brīvās tirdzniecības nolīguma pabeigšana nenozīmē to, ka mēs vairs neaizsargājam investīcijas. Tur ir noteikts uh, salāk nolīgums, uh, noteikums, kas uh, vēl pēc nolīguma beigām 15 līdz 20 gadiem aizsargā veiktās investīcijas um, atkarībā no konkrētā nolīguma. Tāds ir viens paskaidrojums. Kā jau teicu, esam gatavi vadīt sarunas ar individuālām dalībvalstīm, ja tā ir nepieciešams, tad saskaņā ar Lisabons līgumu un ES regulām. Investīciju nolīgumu sarunu vešanas kompetence ir Eiropas komisija. Ir jāsaprot, ka Indija ir attīstības valsts, daudz, no, valsts, daudz nozars ir ļoti labi. Attīstīts cits ir palikas, palikušas iepakaļ. Ir daudz, daudz sektoru, kur Indija var pavērties, tā var būt uh, aktīva, uh, bet uh, tādās jomās kā mm, ražošana un, un tekstila industrija mums ir mūsu prioritātes un tās mums ir jāsargada. Priekšstādātāji mūsu premjerministrs ir apņēmies strādāt ar Eiropas Savienību uh, investīciju un tirdzniecības nolīgumu sakarā, lai abām pusēm tas būtu ieguvums. Pēdējo četru gadu laikā Indija arī ir izvērsusi daudzas reformas, kas ir ietekmējušas mūsu attieksmi, mūsu izturēšanos arī sarunās. Eiropas Savienības un Indijas tirzniecība ir ievērojami pieaugusi, arī investīcijas pieaugušas. Eiropas Savienība izrādījusi interesi piedalīties Indijas flagship institīvās, kā, piemēram, Making India un Digitālā Indija. Uh, Eiropas investīciju bankā arī ir izveidojusi biroju dēlī. Mēs esam par to ļoti priecīgi. Mēs jau esam sākuši milzīgu apjomu programmas un institīvas. Tāpat mēs esam izveidojuši investīciju atvieglošanas mehānismēs investīcijām Indijām tur tiek izmanto, ka paraugu prakse un novatoriskās tehnoloģijas, mēs par to esam priecīgi. Drīz Indija izsludinās pārskatīt industriālo politiku, mēs esam sagatavojuši datu aizsardzības likumu, lai ietver tos tiesību aktus, kas attiecas uz datu aizsardzību, lai tā, tā vairāk atbilst ES politikai. Uh, <clears throat> vairāk tiešais politikai nekā citu valsts politika. Tātad priekšsēdētā ir nepārprotama loģika, lai Eiropas Savienība un Indija tuvāko mēnešu laikā iesaistītos sarunās. Un es kā vēstniec darīšu visu, kas manos spēkos, lai atbalstītu uh, galvenos sarunu vedējus no abām pusēm. Lielas paldies! Paldies, vēstniec kundze! Devis Kampen Benemens, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vēstnieks kundze, Kenija kundze, esam gandarīti, kas ir mūsu viešņi. Es patiesībā mēģināju izveidot uzraudzības grupu, taču, diemžēl, tur nebija nekas daudz uzraugāms. Šķiet, ka ir daži pozitīvi signāli, ko šodien esam dzirdējuši vairāk kā tikai tehnisko ekspertu sanāksmes. Es to augstu vērtēju, taču, domāju, mēs esam diezgan vīlušies par to, ka trūks progresa, jo īstenās situācija ir tāda, kā to dzirdējam. Ir jau pieci gadi apritējuši, kopš sarunas īsti neizkustās no vietas. Mēs runājam par tirgu, kas no mūsu viedokļa ir 1,2 miljārdu iedzīvotāju, kur 7% eh, izaugsmi gada, kur ir augsts izglītības līmenis, augstas praksmes, daudz, kas mums ir kopīgi. Mums ir uh, 150% tarifs eh, luksus precēm, kas ironiskā veidā iekļauj Tātā Motors mm, no apvienotās karalistes, no mm, Skotu Viskī, kas traģiski ir Indijas iedzīvotājiem, un arī Jaguar. Bet būtībā te nav runa par dažām nozarēm, eh, kas ir aizkavējušās, bet tas attiec uz veselu virknozaru pieeja tirgumu, IP formācijas, uh, valsts iepirkums. Tātad es domāju, ka mums ir vajadzīgs tas, ko es sauktu par vienošanās atdzīvināšanu. Es domāju, mums tiešām jāpanāk, lai situācija izkust no vietas pēc iespējas drīzāk. Taču ir neatrisināt jautājumu par to, kā virzīties tālāk, Es kopā ar jums priekšsēdētāju biju PTO sanāksmē Bonas Airisā un arī ar citiem. Bija tāda neproduktīva pieeja ja, tirsniecībai. Tāda tur attieksme parādījās. Un tad, ja mēs domājam, kāpēc tas viss aizņem tik daudz laika un kas ir reālās pro problē problēmas, vai tiešām Indija ir gatava uzticēties brīvai tirzniecībai, vai tā tā ir tic, uh, dažās nozarēs privāta tirdzniecība pat ir problemātiska. Es domāju, mums tad ir jāatdzīvina šis process pēc iespējas drīzāk. Es augstu vērtēju vēstnieks sacīto par pozitīviem aspektiem. Ir divi jautājumi, ko vēlos uzdot priekšstādātē. Mēs, protams, runājam par tirdzniecības un investīciju nolīgumu. Brīvās tirdzniecības un investīciju nolīgums. Pēc uh, Singapūras spriedumu, tur drīzāk mūsu sarunu vadītāja Kanikai jāizsakās, vai mēs pārskatīsim, vai investīcijas jāiekļauj šajā tirzniecību nolika vai nē, vai, piemēram, lai darbotos tā kā Jaunzēlandes tirdzniecības nolīgumā, pie kura es strādāju, vai arī mēs strādāsim turpmāk ar investīcijiem, kas šai nolīgumā ir iestrādāts, jo darbs sākās pirms eh, ēstiesas spriedumu. Tas ir pirmais jautājums. Un otrais jautājums, kā mēs panāksim virzību šajā procesā? Kas tiešām neļauj kustēties no vietas? Vai te ir runa par fundamentālām vērtībām brīvās tirzniecības izpratnē, vai tas ir kaut kas atrisināms? Un kā mēs varam efektīvi atzīmēt visu to lietu, lai tā ātri virzītos priekš? Tāds ir mans ieskats. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies. Tāds ir mūsu kopīgais ieskats. Vairāk deputāti vēlēšies izteikties, bet ierobežošu jūs uzstāšanās laiku tikai uz vienu minūti. Uh, paldies priekšsēdētāji, paldies par šo prezentāciju un pārskatu par uh, sarunu gaitu. Vēlos sirsnīgi pateikties galvenajai sarunu veicējai, tāpat arī vēstniec kundzei Kumarai. Tagad ir ļoti interesanti runāt par to, kas ir plānots sarunās, taču es uh, gribētu dzirdēt par sarunu mandātu, vai tad tiks publicēts, ja tas nodrošinātu lielāku caurskatāmību un izpratni. Runāt par investoru aizsardzību arī vēlos uzdot jautājumu. Šeit jaunais bit modelis ir paredzēts. Ko šeit uh, var pateikt komisija, kāds šis modelis izskatās? un kā ir paredzēts uh, šī pieeja, ka vispirms ir jāizmanto nacionāls iespējas, un tad tikai tiek nodrošināta pieeja uz izdēs. Un tad runāt par ilgspējības sādaļu. Indēļi neved par to sarunas, taču vai Indija šeit piekrist šādai sadaļai bez striktām normām, un tad mēs gribētu dzirdēt, kāds būtu saturs šādai sadaļai. Tāpat arī vēl būtisks jautājums ir ILO normas, vai šie ir priekšnosacījumi, eh, ka ir jāratificē šī konvencija, ne, vai tiek turpināts sarunas. Paldies! Nākamie runātāji lūdzu. Vielen. Herr Fjellner ist krank, auf die meisten von uns. Lielijas äh, Kristofs kungs. Äh, Fjellner kungs ir äh, slims, tāpat kā daudz citi šajā laikā. Vēlos pateikties vēstnieces kundzei un komisijas pārstāvjiem par šo visaptvarošajiem prezentāciju. Ļoti skaidrs, ka šis mirklis vest sarunas mums ir pazudis šis īstais mirklis, un tas ir žēl, jo Indija ir viena no lielākajām demokrātijām pasaulē, un mums ir jādara pilnīgi viss iespējamais arī Indijas pusē, lai mēs atgūtu šo aktualitāti sarunās. Es domāju, par to mēs varam visi vienoties. Vēlos uzdot konkrēti jautājumu par investīciju aizsardzību. Tas mūs vienmēr saista. Sastībā ar Lisabonas, uh, uh, Lisabona mēs esam, mums pastāv kompetence, bet uh, ir pieņemta arī rezolūcija parlamentā par to, ka divpusējie nolīgumi var palikt spēkā. Un godīgi sakot, ja mēs vēlamies panākt kaut ko, tad, manuprāt, tas ir pretrunīgi. Protams, ka mēs pāriesim pie jaunās sistēmas, to iegūsim, taču tā vēl nav pieejama, un mēs vēl šobrīd dzīvojam, mums ir nepieciešama šī iepriekšējā sistēma. Paldies no zaļajiem manēru kundze, lūdzu. Ne. Atvainojos no gojas, saka priekšsēdētājs. <laughs> Man tas neuztrauc. De onderhandelingen met India hebben lange tijd. Priekšsēdētāji. Sarunas ar Indiju ir bijušas nesteidzīgas, tās turpinās kopš 2007. gada, un tagad rodas jautājums par to, kas norisinās ASEAN. Mums ir, mēs esam lielākais partners Indijai, taču uh, situācija mainās, un galvenais tirsniecības partners ir Ķīna, un ģeopolitiskā situācija mainās, un tām ir arī ietekmes citām jomām. Man ir jautājums, komisija. Ko komisija ir solījusi uzlikt uz galda situācijas uzlabošanai? Mēs dzirdējām, ka ir jautājumi par vīzu liberalizēšanu, vai ir kom, komisija nodomājusi to piedāvāt, piedāvāt Indijai. Mēs zinām, ka Indija ir jāizpilda um, sanitāri fi un fitosanitārie noteikumi, attiešanas noteikumi. Mēs nevaram te tirgoties un to pakļaut cilvēku veselību riskam. Un cilvēki strādājušie pasaulē tiek pretstatīti viens otram un situācija uzlabosies, ja mēs piedzīvosim tādas sadaras, kādas redzam tīza nolīgumā. Tālāk. Vai komisija ir gatava iekļaut MIK to faktu, ka vispirms ir jāizmanto nacionālajie eh, tiesu līdzekļi. Bihner kungs, paldies! Vai komisija ir gatava noslēgt tādu līgumu, kurā ir iekļauts tā pamatīgā tirzniecības attīstības sadaļa? Tas jau tika iepriekš pieminēts, šis pamatīgs nozīmē, ka ir jābūt paredzētām arī sankciju iespējami, ja rodas kādas problēmas. Un tad otrs jautājums, kas ir ar ģenēriskojiem medikamentiem, jo ar to pagātnē ir bijušas lielas problēmas. Un kā komisija vēlas atrisināt šo aspektu? Paldies, un noslēgumā Haidi Hautās kundze. Paldies ļoti ātri. Tuska kungs, Junker kungs un augstā pārstāva Magarīnī kundze uzsvēra nediskriminēt nediskriminācijas aspektus Indijā un gribētu arī vēstniec kundas klātbūtnē uzdot jautājumu saistībā ar diskrimināciju pret dažu kastu pārstāvjiem, jo, manuprāt, šīs kastu cilvēku diskriminācija ir viena no lielākajām visā pasaulē, un tas noteikti ietekmē arī mūsu sarunas. Paldies, Vēsniec kundze, jums tika uzdots tieši jautājums, vai jūs varat uz to atbildēt. Paldies, atbildi ļoti vienkārša. Mums ir ne tikai mūsu senās tradīcijas, bet arī konstitūcija un uh, valsts politikas principi, kas nosaka mūsu likumus. Tas viss ir uh, noteikts valstu, štatu, valdību līmenī, kā rīkoties ar kādu veidu diskrimināciju, balstoties uz kastu, reliģiju, ticību vai dzimumu ir acīm redzams, ka valstī, kur dzīvot 3,2 miljārdi iedzīvotāju, ka šeit noteikti ir šādi gadījumi, un taču pats būtiskākais, lai šie gadījumi tik izskatīti no neatkarīgas tiesas. Un mēs uzskatām, ka mums ir adekvāti mehānismi, kā tik galā ar šiem gadījumiem. Un tas ir jautājums, ar kuru mēs nodarbojamies nepārtrauki. Un šogad augustā Eiropas parlaments šādu rīcību ir atzinis attiecīgajā rezolūcijā, kas tika pieņemta 13. septembrī. Un es nekad nenoliekšu to, ka šādi uzbrukumi notiek katru dienu, taču šādā sabiedrībā, karā, kādā mēs dzīvojam ar 27 štatiem, dažādām reliģijām, kultūrām, uh, šie gadījumi ir jāaplūko visaptveroši, un katrs gadījums ir ļoti īpašs, taču mēs eh, novērtējam jūsu paustās bāžas un eh, vēlamies pateikties deputātei par šo uzdoto jautājumu. Paldies, vēstniec kundze. Kēniks kundze, lūdzu, 5 minūtes. Paldies, es esmu zinām, ka runāju diezgan raiti, tādēļ ceru, ka tūk varēs eh, man sekot. Sākumā komentārs Kā jau tika pieminēts, un uh, Vesnītas kundze minēja, ka pirms sarunu uzsākšanas mums bija tādas izzināšanas sarunas, lai zinātu, ko katra puse īsti domā. Un šeit vēlos minēt to, ka uh, jebkas, ko mēs piedāvāsim sarunās vēlāk šogad, mums ir jābūt uh, pārliecībai par to, ka katra puse zina, kādas ir robežas katrā pusē, reālās sarkanās eh, līnijas un ko katra puse sagaida. Un, manuprāt, tas ir labs priekšnosacījums uzsākot sarunas, jo tas, kas mūs tagad reāli kavē, ir tas, ka mums ir ārkārtīgi augstas gaidas no abām pusēm. Un ir notikušas pārāk maz sarunas pirms tam par mūsu iespējām izrādīt elastīgumu, kas pastāv, kas diemžēl netika uh, parādīts iepriekšējā saruna laikā, kas tika pārtraukts 2013. gadā. Un, un mums ir iespēja būt elastīgiem, laiks ir pagājis un mums ir jāpalūkojas, kāda ir pašreizējā aktuālā situācija. Investīcijas savā prezentācijā minēja, ka Indija uzstāj uz investīciju iekļaušanu ideju Un acīm redzam, pēc tiesas lēmuma mēs eh, neatsakamies no šīs politikas, mēs turpināsim diskutēt par investīciju aizsardzības priekšlikuma saturu no Eiropas Unības puses un arī jauno BIT modeli, kādu piedāvā Indija. Vai to, vai mums nākotnē izdosies to izņemt, par to šobrīd grūti spriest, un mēs tagad gribam uh, koncentrēties to, ko mēs varētu visticamāk sasniegt, kur mēs varam panākt kopīgo. Runājot par eh, vietējo mehānismu izmantošanu, investoriem ir būtiski, un tas attiec ne tikai uz Indijas sistēmu, bet vispār nacionālo sistēmām, kas eh, prasa pārāk daudz laika, lai atrasinātu dažādās problēmas, un tas ir viens no galvenajiem aspektiem, par kuriem mēs visticamāk diskutēsim, jo mēs gribam tādas iespējas, kur panākt uh, raitu atrasinājumu strīdu izšķiršanas gadījumos. Runāju par mandātu. Diemžēl nevar to komentēt, tas atrodas padomas rokās, publicēt mandātu. Komisija šeit ir paudusi skaidru viedokli par mūsu mērķi publicēt visus mandātus kā jau minēju, nesen tika publicēts Čīles mandāts par TSD sadaļu. Par šo sadaļu notikuši ļoti daudz diskusijas, turpināsim vēl tās vest, jo tas tiešām ir sarežģīts jautājums. Mums ir ļoti augstas ambīcijas šajās TSD sadaļā. Visā apmērā indieši šeit uh, tradicionāli nav iekļāvuši brīvās tirsniecības nolīgumas TSD sadaļas, tādēļ ir ļoti daudz jautājumu un komentāru, taču vēlos uzsvērt to, ka mēs, uh, līdzīgi kā ar visiem citiem tirsniecības nolīgumiem, uzskatām šo TSD sadaļu par ārkārtīgi būtisku. Uh, Un, acīm redzam, šobrīd mēs neesam tādā situācijā, ko varam lemt par to, vai var tikt iekļauts sankcijas vai nē, jo, kā jau iepriekš minēju, diskutēt par Meksiku, mēs vēl neesam noslēguši šīs sārunas starp dažādām iesaistītajām pusēm Eiropas Savienības ietveros, taču katrā gadījumā mēs esam gatavi doties jebkurā virzienā, par kādu tiks pieņemts lēmums. Nē, mēs neatteiksimies no pilnīgi visa, ko esam panākuši līdz šim sarunās, bet, kā jau minēju, ir vairākas lietas, kas ir jaunas un kas, kuras mēs paredzam turpināt, kā piemēram TSD. Un vēl viens būtisks jautājums ir elastība saistībā ar VTO attiecībā uz medikamentiem. Šeit mēs esam apņēmušies. Uh, un nestaisāmies atkāpties šajā punktā, jo mēs izprotam, cik būtiski ir ģenerētisko medikamentu joma ne tikai Indijā, bet visās jaunatīstības valstīs. Nē, nekādā gadījumā ne samazināsim standartus attiecībā uz pārtiku un runāt par pakalpojumiem. Mēs uh, sekojam mūsu tradicionālo politiku pieejai. Tas ir viens no būtiskākajiem aspektiem. Uh, Paldies, Kēnigs kundze. David Kampil Benemen kungu, vai jūs vēlties noslēgt ar vienu teikumu? Priekšsēdē kungs, eh, priecāšos, eh, ja būs arī Kambela ziņojums, ne tikai Kambela Panermana ziņojums, tātad mans vārds visā garumā. Paldies, un tagad pāriesim pie balsošanas. 15. Eh, punkts. Un kā parasti sāksim ar uh, testa balsojumu, lai ik viens var pārbaudīt, vai balsošanas kartīte darbojas. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. There was no... Oh. Okay, good. Everything is ļoti labi viss darbojas, tad varam sākt ar pirmo balsojumu. Balsojums par trialogu rezultātu saistībā ar antidumpingu modernizācijas pakotni. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts ar lielu vairākumu. Apsveicam Fjellner kungu, mūsu referentu. Nākamais punkts ir 16. punkts. Tas ir atzinums par Eiropas pašu resursu sistēmu. Referents ir Vim Vanderkamp kungs. Sākam balsot par pirmo kompromisu. Kurš par? Pret. Atturis. Pieņemts. Pirmais grozījums par. Nē, nē, atvainojot, atkrīt. Otrais kompromiss, kurš par. Pret. Atturas. Pieņemts. Septītais grozījums, kurš par. Pret. Atturas. Pieņemts. Devītais grozījums par. Pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 13. grozījums par pret atturas noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 18. grozījums par pret pret. Vēlreiz lūdzu atkārtosim. Par, pret, atturas. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais kompromiss. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Deviņpadsmitais grozījums jāpatur prātā. Divdesmit septītais grozījums par, pret, atturas norādīts. Sastais gro... kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas. Izskatās, ka norādīts pārbaudam elektroniski. Septītais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pārējie grozījumi atkrīt. Tad astotais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 35. grozījums. Tad cerams, ka nākamreiz būs pareizi viss sanomurēts. Ļoti labi, galīgais uh, balsojums elektroniski, sākam balsot. Viņš minēja, ka ir nepareiz numerācija, saka priekšsēdētājs. Tātad galīgais balsojums, sākam balsot, balsojam. balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Vanderkampu kungu. Izskatījās, ka viņš vēl te bija. 17. darba kārtības punkts - padomis ieteikumi Eiropas Savienības un Azerbaidžānas visaptvarēšanu nolīgumam. Mums ir tikai Takuls kunga grozījumu un tiek piedāvāts balsots blokā. Neviens tam neiebilst. Kurš atbalsta grozījums no 8. līdz 19. Pret atturas pieņemts. Un galīgais elektroniskais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. un liela vairākuma pieņemts. Liels paldies! Šī bija mūsu īsā balsošanas rīta sesija. So, if you would like to leave... Ja jūs vēlties pamest telpu, tad lūdzu dariet to klusu. Tagad pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. So, dann kommen wir zu Punkt 18 un 19. Tad, kad pārējām pie 18. un 19. darba kārtības punkta, šeit ir runa par PTO jautājumiem. Sākumā delegācijas ziņojums apmeklēt VTO parlamentāro konferenci un ministru konferenci Buenos Airesā un vispārīga uh, diskusija par to, kā rīkoties tālāk. Mēs visi zinām, ka Buenas Aireses konferences rezultāts bija vilšanās un ļoti nopietnā veidā apšauba PTO darbību. PTO delegācija bija 14 dalībnieku liela, tā piedalījās ikgadējā parlamentārās konferences sanāksmē, kas notika pirms MC 11 un arī tās laikā bija arī ļoti daudz divpusēju tikšanos ar ministriem, piemēram, ministra Seko kungu no Japānas vai Čjoko no Austrālijas un uh, arī no Argentīnas. Notika ļoti daudz aktivitāšu, taču, darbie kolēģi, parlamentārā konference, parlamentārās konferences vadošā komiteja ilgi diskutēja par iespējamo noslēdzošo dokumentu. Beigās tāds tika sagatavots, taču bez jebkāda satura. Uh, jo mēs nebijām spējīgi ar 60 klātesošo parlamentu pārstāvjiem panākt konstruktīvu vienošanos, jo īpaši viena valsts, ar kuru runājam šorīt no rīta, Indija, ļoti daudzus e, jomas no starptautiskās tirniecības politikas, par kurām bija paredzēts runāt, bloķēja. Principā Indijas pārstāvji bija interesēti uh, jautājumā par to, ka ir jārunā par pārtikas produktu drošumu un uzglabāšanu, un tas noveda pie tā, ka citās jomās netika panākti nekādi jēdzīgi rezultāti. Tādēļ mums tiešām ir nopietni jāpārdomā, kā mēs rīkosimies tālāk ar šo parlamentāro konferenci. Manuprāt, uh, Pilnīgi nav nekādas liederības tam, ka daudzi parlamentārieši no daudzām valstīm sanāk kopā uz divām dienām, un beigās rezultātā ir tāds dokuments, kas neko nepasaka, un ko neviens nepazīst. MC11 laikā mēs uzdevām dažiem jautājumu, vai uh, viņi zina, ir eh, lasījuši šo parlamentārās konferences dokumentu, un atbildi vienmēr bija nē. Nu, tam taču nav jēgas. Manuprāt, šī parlamentārā dimensija mums ir jāspēcina, jo mēs kā parlamentārieši vēlamies uh, virzīt uz priekšu PTO, taču, ja ir tāda situācija, kur nevar panākt nekādus redzamus rezultātus, tad tam vienkārši nav nekādas nozīmes. PTO vadības grupā. Pagājušo nedēļu šeit mēs par to diskutējām, un tagad uh, izstrādāsim reformu dokumentu ar priekšlikumiem, kā šo parlamentāro konferenci varētu reformēt. Un februārī Strasbūrā par to diskutēsim, tad attiecīgi arī komitejā un nodosim to arī pārējo parlamentu draugiem. Uh, lai martā tiekoties mēs varētu diskutēt par šiem reformu pasākumiem, lai šī parlamentārā konference nākotnē varētu būt liederīga. Otkārt, MC11 konference, PTO konference. Viņiem vispār nav nekāds saistošs uh, dokuments, tāds vispār netika sagatavots. Sākotnējās cerības arī bija diezgan ierobežots par to, ko varētu panākt. Mēs uh, diskutējam arī, piemēram, par subsīdiju aizliegumu zvejniecībā, vai tas būtu sasniedzams mērķis, ņemot vērā ilgtspējīgas eh, zvejniecības spēcināšanu. Notika diskusijas par pāris pakalpojumu jomām, mēs diskutējām par īkonu, eh, par visu to diskutējām, taču netika panākt nekāda vienošanās. Tāpat arī nebija nekāda vienošanās par konkrētiem turpmākajiem soļiem. Un tagad eh, tad ir jārunā par iespējamiem divpusējiem nolīgumiem, piemēram, e-commerce vai tādiem jautājumiem, par kuriem dažas valstis vienojās pa grupām. Taču tā nav daudzpusīga pieeja, un tādēļ, manuprāt, mums ir ļoti intensīvi jādomā par PTO nākotni, par to jādiskutē. Tāpat arī parādās jautājums par to, ka ja mēs divus gadus gatavojāmies un savedām kopā apmēram 3000 un pat vairāk uh, cilvēkus Buenos Airesā, un rezultāts ir nekas, nu tad ir jautājums par to, cik efektīva ir šī sistēma. Un es domāju, ka tad arī mums, kā Eiropas parlamentam, ir uzdevums uh, piemest ogles uh, un paraudzīties, kā mēs varam virzīties uz priekšu. Un es domāju, ka tā būs arī prioritāte mūsu parlamentam šogad, lai mēs varētu saglabāt šo sistēmu, jo, manuprāt, tirzniecības sistēmas, kas balstās uz noteikumiem, ir ļoti centrālas mūsu Eiropas Savienības uh, uz eksportu orientētajai ekonomikai. Tas ir viss no manas puses ievadvārdos, un tagad es gribētu dot vārdu citiem delegācijas locekļiem, ja viņi vēlas izteikties, un tagad es raugos, ka Gines kundze, Rībi kungs, Vinkler kungs nav klāt. Imakulāda. Jā, liels paldies priekšsēdētāji. Ievadvārdi bija lieliski, visaptveroši, saturīgi. Būtiski ir saprast to, kāda ir situācija, kā darbojas PTO, kā darbojas parlamentārā konference un kādi reformu mehānismi mums ir jāpiedāvā. Ir tā, ka rezultāts bija nožēlojams, un mūsu priekšsēdājs pastāstīja, kādēļ tas tā ir noticis. Taču mums no tā ir jāgūst mācības, kā varam uzlabot šo situāciju. Viss, kas līdz šim nedarbojās, mums ir jāizanalizē, lai panāktu pārmaiņas uz labu. Ir jāpalūkojas un jāņem vērā ka tas, ka mūsu publicētais dokuments e, neguva lielu interesi, taču arī pirms tām notika sagatavošanās darbs ar pilsonisko sabiedrības pārstāvjiem, NVO, ekonomikas un sociālo jomu pārstāvjiem. Un šeit ir e, jāstiprina šis darbs, lai visi šie iesaistītie justos iesaistīti un piedalītos šajā darbā jo šeit pastāv vienprātīguma principa ievērošanas prakse, un daudzi populisti gan kuluāros, gan, gan citvietu, un daudz nacionālisti ir pret PTO un skaļi argumentē. Un rodas viedoklis, ka viss ir pret, taču patiesībā valda uh, visaptverošs, klusu, cietošs vairākums, kas atbalsta PTO, un mums ir š, jā nodrošina balss šim vairākumam. Mums ir nepieciešams panākt vienošanos starptautiskajā tirzniecībā, ilgspējīgā attīstībā, un tikai ar daudzpusīgu pieeju šajā līmenī mēs to varam panākt. Un, manuprāt, Eiropas parlaments šeit var uzņemties vadošu lomu. Uh, nodrošināt labu piemēru un reāli iesaistīties. Tādēļ būtiski diskutēt šādā veidā un konkrēti analizēt šo situāciju. Paldies, David Mārtiņ, lūdzu. Thank you, Baron. Um, of course I agree with you entirely. Paldies, pilnībā piekrītu tam, ka pasākums sagādāja vilšanos. Bet um, bija trīs stadijas, jūs runājat par divām no tām. Uh, pirms eh, mēs eh, sanācām kopā ministru sanāksmē, bija arī Buenos Aireses deklarācija, un es domāju, ka nevajadzētu par zemu novērtēt to, ka Latīņa Amerikas valstis, protams, eh, konferences notiek Buenos Airesā, bet četri valstu vadītāji deklarācijā ļoti spēcīgi izteicās par labu PTO sistēmai un daudzpusējai sistēmai. Manuprāt, tas ir pozitīvi, un to vajadzētu paturēt prātā. Uh, Un tāpat arī Buenos Aireses deklarācija par sievietēm. Man šķiet, ka 110 eh, valstis, eh, tās mums ir pētējo mājaslapā, ir parakstījuši šo deklarāciju. Proti, ir jāiesaist sievietes tirzniecībā un jāspēcina viņu lomu tajā. Tie ir pozitīvi elementi, bet par parlamentāro konferenci varu piekrist jūsu izvērtējumam. Un tad, kad jūs teicāt ievadvārdus, eh, tad eh, arī norādījāt, ka varbūt nu, nav vērts vēl tagad padoties. Tā bija vilšanās, bet nevajadzētu nu, tā visa atteikties. Ir jādomā par veidu, kā to visu turpināt. Būs arī citas sanāksmes, un ir vērts mēģināt panākt parlamentāru uzraudzību PTO. Es domāju, ka viegli tas nebūs, bet jācenšas par ministru sanāksmi, runājot neko daudz tur nevaram mainīt. Bet, nu, mēs jau dzīvojam tādos sarežģītos, neparastos laikos. Es varbūt nesauktu to par opozīciju, bet uh, varbūt drīzāk par amerikāņu nepiedalīšanos šai procesā. Viņi nav īsti iesaistījušies, un uh, tas arī īpaši nepalīdz, ņemot vērā to, ka arī globālā ekonomikā situācija ir sarežģīta. Ministru sanāksme ir aizsīja vilšanos, bet. Uh, nu, mēs nevaram arī uzreiz tāpēc lemt, ka nekādas ministru sanāksmes nākotnē nebūtu efektīvas. Nākamais runātājs. Paldies! Pirmkārt, jūs gribētu teikt paldies! Es domāju, ka šī konference parādīja to, cik sarežģīti ir sanākt kopā 60 valstīm un atrast kopīgu satvaru. Ir uh, veto tiesības, eh, kas ļauj bloķēt eh, lietu virzību un eh, panākt to, ka netiek izdarīti secinājumi. Ne tikai ministru konferencē, bet arī mūsu sadarbībā ir nepieciešamas reformas. Nu, ja mēs esam daļa no parlamentārās konferences, tad ir vēl sīkāk jāizstrādā ietvers šādai sadarbībai. Un tāpat ir arī svarīgi nodrošināt to, ka parlamenta deputāti ir tikpat labi informēti kā ministri sarunu noslēguma fāzē. Un es domāju, ka varbūt to vajadzētu darīt regulāri. Tā lai mēs būtu tādā pašā pozīcijā kā ministri. Mēs visi zinām, ka pastāv ilgspējīgas attīstības mērķi. Un es domāju, ka būtu jāizstrādā globālas stratēģijas, lai nodrošinātu to, ka ilgspējīgas attīstības mērķi tiek īstenoti. Es biju tiešām pārsteigts, ka netika panākta vienošanās par nelikumīgu zveju. Nu, līdz ar to arī nav vienošanās, un tāpēc ir nepieciešams kaut kādas iniciatīvas, lai nodrošinātu pārmaiņas šai ziņā. Emma Maklārkina, lūdzu, paldies, un paldies arī sekretariātam par informāciju par Buenos Aireses eh, sanāksmi. Daudzpusējā līmenī tā bija vilšanās, par to nav nekādu šaubu, bet ir jāuzsver arī citi darbi, kas tika padarīti. Un to paveic ne tikai sarunu vedēji, bet arī Merkosur. Nu, tika veiksmīgas sarunas eh, papildus. Uh, galvenajām sanāksmēm. Un bija interesanti divpusēja sanāksme ar Austrālijas tirzniecības ministru par mūsu sarunām un arī ar argentīniešiem. Es domāju, tas bija ļoti vērtīgs diskusijas, kas palīdzēs mūsu darbā. Parlamentārajā konferencē mēs ar kolēģi vadījām sesiju par e-komerciju un par MVU internacionalizēšanu. Tā bija ļoti dzīvīga sesija. Un man liekas, ka bija vairāk nekā stundu ilga jautājuma atbilžu sadaļa. Protams, vēl ar vienu ir zināma pretestība, piemēram, vispār diskutēt par e-komerciju no tādu valstu puses kā Indija un arī daudzas Āfrikas valsts vēl ar vienu ir atturīgas. Mūsu loma šai parlamentārajā konferencē uh, un mūsu ietekme ir jāizmanto, lai virzītu šādas diskusijas, informētu cilvēkus un noturētu debatas, tā lai arī citi parlamentārieši gau galā tāspusējā līmenī virzītu šāda veida diskusijas par tādiem jautājumiem kā e-komercija arī nākotnē. Mēs gan vienmēr esam vīlušies par to, ka neesam panākuši vēl vairāk, bet es domāju, ka diskusijas un sanāksmes, kas notika, galu galā rezultēsies pozitīvā progresā. Uh, Paldies, vārds Kembelam Bannermanam. Paldies pavisam īsi. Es zinu, ka mēs visi esam vīlušies uh, faktiskajā ministru konferences rezultātā. Es iepriekš nebiju šādās pasākumos piedalījies un ir fantastiski, ka valstis ierodas un neviens to neboikotē. Nu, ka valstis visas ierodas, uh, diemžēl, nu, tās aktīvi nesadarbojas. Ķīna un ASV nekādi procesam nepalīdzēja. Uh, diemžēl. Svarīgais jautājums šobrīd ir paneļa dalībnieku trūkums, netik daudz tiesnešu. Nu, šeit runa ir par krīzes situāciju, ir runa ir par strīdu izšķiršanas mehānismu veidošanu. Amerika šodien ir nākus klajā ar tarifiem Ķīnas saules paneļiem un um, Korejas uh, mehāniskajām iekārtām, nu lūk, tirzniecības apjomi pieaugs, tiks sasniegts šis tik kritiskais brīdis un visa sistēma tiks apdraudēta. Un visbeidzot, es gribu teikt, ka parlamentārā puse ir ārkārtīgi svarīga, tas, ka mēs iesaistāmies tirzniecības jautājumos mm, šajā Argentīnas parlamenta kongresā bija sanākuši kopā cilvēki no visas pasaules, kā jau Vēma minēja, arī divpusējās sanāksmes bija ļoti noderīgas. Nu, un es gribu teikt paldies organizatoriem par iespēju tādus noturēt. Haidī vārds. Paldies priekšādātāji. Un paldies arī par ļoti visaptvarošu ziņojumu. Zaļajiem noteikumu īstenošanas jautājums ir ārkārtīgi būtisks. Un tāpat kā iepriekš ja runājušie kolēģi, es arī domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi rast risinājumu strīdu izšķiršanas mehānismam. Ja mēs nevaram garantēt PTO noteikumu īstenošanu, tad uh, kā gan mēs varētu domāt, ka šī organizācija var nākt klājā ar jauniem noteikumiem par e-komerciju vai ko citu. Nu, ļoti žēl, kā ASV bloķē jauno locekļu nominēšanu, bet no otras puses, varbūt kā ASV kritika par strīdu izšķiršanas mehānismu zināmā mērā ir pamatota, un mums būtu jābūt gataviem par to runāt. Nu, tāpat es gribu teikt, ka ANO darba kārtības 2020 un ilgspējīga attīstības mērķu saskaņošana ar PTO notiekošo ir ārkārtīgi pievilcīga ideja. Vismaz zaļajiem un ir jādomā, kā mēs varam veicināt dialogu starp PTO, ANO un arī Pasaules banku. Es noteikti ietvertu arī Pasaules banku šai viedokļu apmaiņā. Varbūt, ka mūsu komiteja varētu te kaut ko darīt. Mēs varētu aicināt runātājus no dažādajām organizācijām, lai saprastu, kā to varētu panākt. Uh, Tas tāds vispārīgāks dabas komentārs par mūsu parlamenta darbību. Mums nav mehānisma, kā visaptvaroši skatīt 2030 darba kārtības īstenošanu. Un tur lielā mērā ir runa par tirzniecību. Tas nav vienīgais elements, bet ir ļoti būtisks. Paldies! Komisija, protams, arī domā par šīs burvīgās konferences iznākumu. Nu, varbūt, ka ir jau kaut kādi pirmie komentāri. Denis Redons, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Esam pieņēmuši zināšanai jūsu paustos viedokļus. Pilnīgi noteikti arī informēsim jūs par stratēģiju. Tam būs nepieciešams zināms laiks. Mēs tāpat kā citi PTO dalībnieki vēl ar vienu domājam par uh, iemesliem, kāpēc tad uh, šajā konferencē bija tādi vilšanos raisoši rezultāti. Gribu norādīt, ka mūsu situācijas izvērtējums lielā mērā saskan ar uh, šodien šeit dzirdēto. Mēs MC11 apmeklējām ar uh, atvērtu prātu, zinājām, protams, ka ir grūtības uh, sarunvešanas procesā, ir arī pāris jaunu problēmu, augsta līmeņa neskaidrība, ko rada, protams, arī ASV nostāja. Atsevišķi uh, dalībnieki ir bloķējuši faktiski regulāro ikdienas darbu PTO atsevišķos jautājumos. Nu, un kopumā trūkst politiskās līderības un atbalsta pasaules mēroga tirzniecības sistēmai. Mēs domājam, ka politiska atbalsta un politiskās līderības vairošana arī no parlamentāriešu puses ir ļoti noderīga un vajadzīga lieta, lai turpinātu koncentrēties uz PTO lomu kopējā sistēmā nu, izredzes veiksmīgam iznākumam bija diezgan vājas. Mēs eh, no Eiropas Savienības puses darījām, ko varējām. Eh, faktiski nācām klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Tā esam rīkojušies visu iepriekšējo gadu. Nu, un eh, tā jau rīkojas tie, kam ir līdera pazīmes. Protams, ne tikai runā, bet arī piedāvā ko konkrētu. Uh, Un, diemžēl nebija iespējas vienoties par lauksaimniecības jomu. Nu, un tam bija tāda domino ietekme uz visiem pārējiem jautājumiem. Ministru konferencē netika panākt vienošanās pat par ministru deklarāciju, kas būtu bijis zināms uh, solis uz priekšu. Nu, tas, protams, ir satraucoši, jo rodas liela neskaidrība par uh, nākotni. Un, mūsuprāt, tas tikai stiprina nepieciešamību uh, paplašināt mūsu pieeju, vairot elastību un rast iespējas kā sarunu vešanu veidot elastīgāku. Nu, lūk, un uz to koncentrēsies turpmākajos mēnešos arī PTO biedri. Taisnība vairāki divpusēji paziņojumi izskanēja PTO un arī tie kalpos par pamatu turpmākajām diskusijām. Mēs, kā Eiropas Savienība, turpināsim diskusijās piedalīties ar mērķi turpināt īstenot šīs iniciatīvas. No otras puses, daudzpusējā līmenī mēs ceram, ka diskusijas par zvejas subsīdijām tiks atsāktas. Mūsuprāt, tas ir lielā mērā darba kārtības punkts, kas uh, ir tālāk nekā PTO mandāts, un tas sasaucas arī ar ilgspējīgas attīstības mērķiem. Tāpat, protams, turpmākajos pāris mēnešos koncentrēsimies ne tikai uz sarunu vešanas funkciju, bet arī uz ikdienas darbu PTO. Nu, pievienoties tam, ko vairāk no jums minēja, mēs tāpat arī ļoti aktīvi skatīsim otro bažas raisošo jautājumu, proti strīdus izšķiršanas mehānismus un attiecīgās struktūras. Jūs jau zināt, ka komisija un komisāra Malstrēma saskatīja to kā būtisku risku sistēmā. Tas faktiski ir gandrīz vai sistēma apdraudošs risks. Nu, un tāpēc arī politiskā uzmanība tam lielā mērā tiks pievērsta. Nu, un šeit ir jādomā par uh, turpmākām iespējām. Uh, un te savus darbs darāms arī parlamentam un padomēji. Nu, tad, kad būs skaidrāka situācija, komisāra Malstrēma šonadēļ piedalīsies nelielā ministru sanāksmē Davosā. Tur arī par to tiks runāts. Paldies! Paldies! Tik tiešām jādomā par stratēģiju. Un ko dara Indija, ASV un citi partneri, kāda varētu būt Eiropas Savienības loma, kāda ir mūsu stratēģija un, protams, arī konkrēti priekšlikumi. Jādās, tu stik, tu zīmuli. Kā mēs varam mutināt arī pārējos pieturēties pie daudzpusējas sistēmas? Nu, un, protams, ka mums būs vēl citas izdevības par šīm lietām runāt. Kā es minēju iepriekš, ja Mūsu kā parlamenta pienākums ir pirmkārt jau domāt par uh, parlamentāro konferenci, drīz nāksim klajā arī ar reformu dokumentu, un mums ir jāmudina arī citu parlamentu kolēģi būt aktīvākiem. Nu, un mēs labprāt pārunātu pētējo nākotnē arī ar komisāri, varbūt pat vairākiem, jo lauksaimniecība vienmēr ir viens no svarīgākajiem jautājumiem pētējo darba kārtībā. Nu, un varbūt varētu aicināt arī citus runātājus. Tāpat varētu noturēt semināru ar ārējiem ekspertiem par to, kā uzlabot PTO darbu. Un nu, tā būs daļa no mūsu darba kārtības šādam. Paldies par diskusiju par 11. ministru konferences rezultātiem. Tālāk varam ķerties pie 20. punkta - ikgad ziņojums par kopīgās komercpolitikas īstenošanu. Saifī kundze ir ziņotāja, un es tad viņai arī uzreiz došu vārdu. Paldies, priekšstādātā, dargie kolēģi. Es šodien stāst, stāstu par uh, kopējās uh, tirzniecības politikas um, ziņojumu projektu. Es pamatojos uz četriem atsaucas dokumentiem - strateģija tirzniecība visiem Eiropas parlamenta rezolūcija 2016. gada par Eiropas Savienības komerciālo stratēģiju uz eh, pagājušajā septembrī komisijas publicēto ziņā par stratēģijas progresu divus gadus pēc tā īstenošas un novembra komisijas ziņā par brīvās tirdzniecības nolīgumu īstenošanu. Te ir runa par dažādām uh, tirzniecības sarunām, par uh, tirzniecības instrumentu īstenošanu un par komercālā stratēģijas īstenošanu ziņojumā es runāju par dažādiem komisijas mandātiem, un šeit runāšu tikai par dažiem, jo nav daudz laika. Pirmkārt, atgādināšu, ka uh, godīgas konkurences noteikumu ievērošana ir jābūt Eiropas saimnības tirdzniecības politikas pamatām, un tam ir jāties ne tikai uz tirniecības uh, uh, instrumentiem, bet arī uz instrumentiem, kurus mēs izmantojam. Uh, Tam ir jābūt arī pamatveicinājumu Eiropas parlamenta puses. Eiropas Savienībai tūlīt ir jājauc, kad netiek ievērotas, ievērot tirzniecības noteikumi Eiropas Savienībai, ir jāizmanto viss tās rīcībā esošie instrumenti un jārīkojas pēc iespējas ātrāk. Ir uh, proaktīvi jāizteno mūsu tirzniecības politika un jāpanāk, ka tā tiek atbilstoši īstenota pirms ir par vēlu kopējā tirzniecības politika un tās eh, monitorēšana ir nepārprotama eh, stratēģijas daļa. Tāpēc jābūt eh, palielinātiem tiem tās finanšu un humaniem resursiem. Tāpat runāju par Eiropas parlaments pirmo ziņojumu par brīvās tirniecības nolīgumu īstenošanu, un man arvien uztrauc tās, ka Eiropas saimnības uzņēmumi nepilnīgi izmanto nolīgumu. Uh, tirzniecības preferences. Eiropas komisijai jāizsno labāka komunikācija, lai uzņēmumi gūtu informāciju un gūt labumu no šīm preferencēm. Ir svarīgi izstrādāt eh, specifiskus tirzniecības pasākumus mūsu mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Atgādināšu komisijai, ka tās īstenošanas dokumentā ir paredzēti īpaši pasākumi MVU interesēs es vēlos, lai tiktu izstrādāta stratēģija eksporta veicināšanai maziem vidiem uzņēmumiem. Tāpat ir jābūt instrumentiem, kas parāds veicināt Eiropas Savienības vērtību aizsardzību un ir arī jāizstrādā vērtību ķēdes atbilstoši aizsargāšana. Pirmajā viedokļa apmaiņā mm, es jau uzstāju, ka ir jāpanāk informācijas pieejamība un jāuzlabo iz, ietekmes izvērtējumu kvalitāte un lai uh, visi šie pētījumi tiktu publicēti un ik pēc pieciem gadiem tie būtu aktualizēti, lai tos varētu piemērot. Eiropas komisija jāizstrādā īstenā tirzniecības politikas eh, informēšanas stratēģija, lai uzņēmējiem būtu iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes saviem jautājumiem. Es eh, esmu gatava uzklausīt kolēģi komentārus. Paldies! Merci beaucoup! Lielas paldies! Un sociāldemokrātu vārdā. Karlīna. Dankeschön, vielen Dank für den Vorschlag. Paldies, paldies par šo priekšlikumu. Taču es domāju, ka Klots, Klots tagad runās. Es runāju mūsu ēnu referentu vārdā, Džūda vārdā. Viņš vēlas pateikties referentam par ļoti labu ziņojumu sagatavošanu. Ziņojuma projektā ir, izstādī, ir izklāstīts labs uh, ietvars, noteikts arī konkrētais periods un izmantotie instrumenti. To augstu vērtējumu, jo mums jābūt fokusētiem, ja vēlamies, lai ziņojums būtu efektīvs. Runājot par konkrētiem tematiem, mēs esam gandrīz par to, ka vairākas mūsu prioritātes šeit ir atainotas īpaši attiecībā uz estiķī sadaļu īstenošanu mēs varētu doties nedaudz tālāk, nākot klāt ar konkrētiem priekšlikumiem komisija. Mēs iesniegsim grozījumus šim mērķim. Daži pamatosies uz iepriekš uh, izstrādāto nostāju šai komitejai, daži grozījumi piedāvā jauns ideja. Piemēram, tas attiec uz to, kā labāk varētu izmantot ES delegāciju tīklu. Projekts arī ir uzskatāms par labu pamatu komisijas ceturtā ziņojuma brīvās tirdzniecības nolīgumu īstenošanas sakarā izvērtējumam. Un tiek izvērtēts, kāpēc nav pietiekami izmantotas preferences. Tomēr mūsu skatījumā ir daudz lietu, kas trūkst gan kvantitīvā, gan kvalitatīvā skatījumā. Mēs nāksim klējā ar grozījumiem, lai piedāvātu savu skatījumu, kas tiešām mums ir vajadzīgs, lai uzraudzītu privās tirdzniecības nolīgumu īstenošanu. Žilda ir gatavs sadarboties ar referentu un ar citiem, lai izstrādātu kompromisus. Paldies! Liels paldies! Un tagad PCR grupas vārdā runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, saka Zahradila kungs. Vēlos pateikties referentē par šo ziņām. Mēs uzskatām, ka tas ir labi sagatavots gan no satura, gan no struktūras viedokļa. Tas ļoti labi ataino ģeopolitisko kontekstu, tas ir labi līdzsvarots. Mēs atbalstām vairumu no referents ieteikumiem. Varbūt mums būtu tikai trīs jautājumi vai tādi kā komentāri. Mēs vēlāk iesniegsim dažas grozījumus. Viens jautājums ir par 20. punktu. Tur ir uzsvērts ka ir vajadzīgs vairāk uh, humano un finansiālo resursu, lai īstenotu politikas. Mēs uzskatām, ka tā ir, jā, un tomēr tas pats atsiec arī uz tirdzniecības nolīguma sagatavošanas un ratifikācijas uh, periodiem. Mēs to vēlamies uzsvērt, jo pat labāk ir tāda situācija, kad drīz BTN ar Vietnamu, Japānu, Singapūru būtu jāprezentē parlamentam piekrišanai, taču ir novērojama aizkavēšanās īpaši saistībā ar BTN ar Vietnamu. Un mēs uzskatām, ka komisijas rīcībā būtu jābūt pietiekamiem resursiem, lai tā varētu veikt savu darbu atbilstošā laikā. Un tālāk jautājums par 24. punktu. Tur ir uzsvarts ka ir jāstiprina Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds. Visticamāk nav nekāds pārsteigums, ka mēs ECR grupā vēršamies pret šo fondu, un tā jau no laika gala ir bijis. Mēs neuzskatām, ka, tā ir efekti, ka tas ir efektīvs risinājums iespējām negatīvajiem brīvās tirdzniecības nolīgumu uh, pasākumiem. Mēs uzskatām, ka risinājums jārod nacionālā līmenī, pielāgojot katru nacionālu situāciju. Un Treškārt mums trūkst vairāk atsauču uz digi, digitālo tirdzniecību, digitālās tirdzniecības stratēģiju. Būtībā mēs atbalstām šo ziņojumu. Un kā jau es teicu, mēs iesniegsim grozījums par šiem trim tematiem. Un visādi citādi gaidām mūsu ēnu referentu tikšanos. Paldies! Paldies! Un tagad Karolīna. Jā, tagad es izteikšos. Paldies par šo priešlikumu. Tas ir ļoti būtisks uh, ziņojums, kas nodarbojas ar uh, tirzniecības nolīgumu īstenošanu. Mums visiem zināms, ka nevienmēr viss darbojas tā, kā to vēlamies, īpaši jāizlabo uzraudzība un rīcība pēc uh, noslēgšanas, tas mums ir skaidri jāpieprasa mūsu prasībās. Man jo īpaši būtiski bija uh, pateikt to, ka tirniecības nolīguma ne tikai ir jānoslēdz, bet arī pareizi jāīsteno. Un īstenošanas procesā ir jāsako tam līdzi, lai īstenojot vai negatīvu seku gadījumā varētu laicīgi reaģēt. Lai to panāktu, nepieciešams arī pilsoniskās sabiedrības, sociālo partneru iesaistīšana, tādēļ ir nepieciešams attiecīgas padomdevēja grupas, kas ir jāiesaista, būtu arī vēlams uh, Eh, šeit finansiāls atbalsts, eh, labau prakšu apkopošana būtu ļoti noderīga, lai īstenot labu rezultātu īstenošanas procesā. Tāpat arī būtu noderīgi, ja ilgspējīgas sadaļas beidzot tiktu īstenotas un kā pēdējā iespēja šeit būtu paredzētas sankcijas. Manuprāt, daudz spēcīgāk ir jāiesaist pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un sociālie partneri, lai tiešām tirzniecības politika tika īstenot. Manuprāt, būtisks arī Eiropas parlaments, lai arī mēs daudz aktīvāk rīkotos jau no paša sākuma, kopš mandāta pieņemšanas līdz pat uh, nolīguma noslēgšanai. Vēl viens aspekts, kuru, par kuru vēlos runāt, jau tika pieminēts - cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Tad šajā kontekstā man trūkst arī cīņa pret korupciju, kā arī ziņotāju aizsardzība. Vēl viens aspekts, kuru vēlos pieminēt, kur tikko dzirdējām saistībā ar digitālajiem pakalpojumiem. Šeit ir jāuzsver tas, ka pārobežu datu apmaiņai ar esošu un nākotnes eh, datu aizsardzības standartiem ir jāsalāgo. Šeit uh, būtu nepieciešama horizontāla juridiski saistoša klauzula. Uh, Un noslēgumā vēlos pateikties referentai, ēnu referentai par līdz šim paveikto darbu. Paldies! Thanks a lot! Lielas paldies! Un es personīgi izvēlēšos 22. punktu. Eiropas Savienības delegācija loma. Tas varētu būt arī jautājums atsakonzē. Kāda ir Eiropas ārējas darbības dienesta loma tirzniecības nolīguma īstenošanas procesā. Man ir tāda sajūta, ka te ir vēl ar vienu tāda sektorāla pieeja, ka īstenošana ir tirzniecības ģenerāla direktorāta pārziņā un Eiropas ārējās darbības dienas ir tikai un vienīgi par politisko pusi šajā spēlē nav saskaņots politikas tirzniecības nolīgumu īstenošanas atbalstam. Tā, tāds ir man iespējas, varbūt jums ir citāds iespējas. Notkārt, mm, nav nekāda standarta strādājot pie īstenošanas paraugoties plašāk dažādajās delegācijās, kas ir cieši iesaistījušās tirzniecības nolīguma īstenošanā, tad var secināt, ka citas delegācijas ir tādas, kā tikai uzraudzītājs īstenošanas procesa ietveros. Vai mums nevajadzētu izstrādāt standārtu, kas delegācijai ir darāms īstenošanas vārdā? Protams, ir daži tādi nolīgumi, kur ir iekļauta prasība godīgas, ētiskas tirzniecības atbalstam. Dažās delegācijās mēs esam smag strādājuši pie tā, citās delegācijās nu, nekas īsti nenotiek. Kā mēs varam uzlabot mūsu delegācijas darbu visā pasaulē, lai tirzniecības nolīgumi tiktu atbilstoši īstenot? Un tagad vārds Vatsulkundzei lūdzu. Uh, thanks a lot. Um... Paldies, priekšstādātāji Langi, par šiem komentāriem. Taču vispirms varbūt ir vērts pāris vārdos pastāstīt par ziņojumu. Pirms runājam par privās tirniecības nolīgumu īstenošanu delegāciju lomu. Vispirms mēs ļoti augstu vērtējam Eiropas parlamenta padziļināto skatījumu, eh, tirzniecību visiem un brīvās tirzniecības ziņojumu. Sakrā, kā jūs zināt, brīvās tirzniecības nolīguma ziņojums ir pirmā reize, kad tā visi šie nolīgumi tiek kopā skatīti. Un, protams, mēs esam gatavi uzklausīt jūsu ierosinājumus un komentārus no jūsu komitejas deputātu puses, kā mēs varētu uzlabot mūsu darbu. Runājot par delegāciju lomu, tām ir būtiska loma īstenošanā, īpaši mēs varam runāt par tām delegācijām, kur jau turpinās privās tirzniecības nolīguma īstenošana un jau ilgāk laika. Es, piemēram, te varu pieminēt Seulas delegācijas piemēru, jo tur mēs īstenojam priekštirniecības nolīgumu ar Koreju jau vesels 5 gadus, un mums ir laba pieredze šajā jomā. Delegāciju pamat uzdevums ir savest kopā dalībvalstu, vēstniecības un uzņēmējus, kas ir uz vietas, un identificēt jebkādas šēršļus vai problemātisks jautājums, kas varētu rasties BTN īstenošanas sakara. Ļoti bieži ir tāda ļoti šaura robeža starp to, kā, ko uzņemas privās tirzniecības nolīgumi un tirgus pieejas šēršļi. Abos gadienos Eiropas ārējās darbības dienestam un delegācijām ir svarīga loma, to uzdevums ir arī uzraudzīt īstenošanu attiecībās dažādām sadaļām, jomām. Un te es varu vēlreiz pastāstīt par Korejas piemēru, kad mums ir pieeja pa nozarēm, kā farmācijas produkti, tāda identificējums barjeras, jeb šēršus, un tad runājam par to regulārajās komitejas un darba grupās, kur mēs apspriežam īstenošanu mūsu partneriem. Un tāda ir mūsu vislabākā, svarīgākā loma. Taču jūs zināt, ka BTN skaits pieaug. Katrā ziņā arī Tirzniecības ģenerāla direktorātam un komisijai, tāpat arī ārējās, ārējās darbības dienestam prioritizēšanas darbs pieaug. Paldies! Liels paldies! Saifī kundze! Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties visiem maniem kolēģiem, kas uzstājās. Es varu konstatēt, ka pastāv liels konsens par lielajām mm, diskusijām vispār tendencēm mūsu komitejā. Priekšsēdētāji, es augstu vērtēju jūsu komentāru, ko jūs teicāt par dažu delegāciju cieši iesaistu un cišu citādu novērošanas lomu vien. Es klausījos jūs komentāros, un varbūt ir vērts kaut ko piebilst par digitālo tirzniecību. Jā, tas būtu jāstiprina. Es esmu gatava sagaidīt jūsu grozījumus un labprāt strādāšu ar Andrei Frendiem. Paldies! Mēs beaucoup, Andrei! Paldies, paldies! Un tiešām šis ir svarīgs ziņojums. Mēs augstu vērtējam mūsu referents darbu. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 30. janvārs, pavisam drīz. 10. no rīta 12. 12. Labi. Ļoti labi. Mm, Nedēļa palikusi, lai strādātu pie grozījumiem, un tad noturēsim diskusijas par grozījumiem 19. un 20. februārī. Liels paldies! Un paliks, saglabāsim saziņu. 21. darba kārtības punkts - iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu, interpretāciju un īstenošanu. Piemansen kungs, Bensen kungs ir mūsu referents, atzinums sagatavotājs. Kur viņš ir? Yeah. Okay, so he will come soon. Viņš drīz ieradīsies. So, uh, We will make uh, a break of two minutes and then I hope. Ieturēsim divu minūšu pauzu un ceru, ka tad referents būs jau ieradies.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 Tagad mums ir 21. darba kārtības punkts. Starpinstitucionālās vienošanās par labāku likumdošanu, interpretāciju un īstenošanu. Es cieši sekoju šim procesam, kā ETP sarunu līdzvedējs par šo vēl nenoslēgto daļu par daļu attiecībā uz informācijas apmaiņu par starptautiskajiem nolīgumiem. Broka kungs kopā ar mani ved sarunas ar padomi jau pusotru gadu ilgi, un nav viegli vest sarunas ar padomi, vai drīzāk ar padomas juridisko dienestu, lai panāktu tādu vienošanos, kas atspoguļotu skaidrās Lisabonas nolīguma prasības, Lisabonas līguma prasības. Mums ir jābūt tādai pašai, pašām tiesībām iesaistīties kā padomēji, mums ir jāpiedalās visās nolīguma noslēgšanas posmos, sākot ar sākotnējām sarunām, mandātu, uh, noslēgšanu pat īstenošanu. Un dažas no šīm skaidrajām parlamenta tiesība daļām ir relatīvas tirzniecības jomā. Piemēram, mums ir skaidra apņemšanās no komisijas par to, ka Tirniecības ģenerāla direktorāts mums nodrošina visu nepieciešamo informāciju, taču, diemžēl, realitātei tas nenotiek eh, visās Eiropas parlamenta komitejās. Ļoti uh, daudzas komitejas uz uh, galda saņem šos nolīgums, piemēram, zivsaimniecības, taču viņi tās nesaņem pareizo informāciju tādā pašā līmenī, kā tas ir nepieciešams. Un otrs būtiskais sarunu jautājums ir tāds, ka nedrīkst būt tāda prakse, ka padome piedāvā provizionālu vienošanos pirms parlamenta viedokļa. Un šeit mēs ar Malstrēmas kundzi saņēmām skaidru apliecinājumu, ka tas nenotiks tirniecības jomā. Taču tirniecība ir tikai daļa no visas spēles, un mums ir vairāki nolīgumi. Un nav pilnības skaidrības šajos gadījumos par to, kā parlamenta pārdomas šeit procesā tiek ņemtas vērā. Tādēļ dažās komitejās notiek pārdomas par to, ka vispār netiks uh, dalība šajos procesos, tātad nebūs uh, profesionāls pieņemšanas piekrišana, ja nebūs balsojuma. Tas ir tiešām ļoti sarežģīta situācija, jo ir iesaistīts trīs puses, un es neatbalstītu šādu rīcību. Un, lai izvairītos no šādas procedūras, Broka kungs un es eh, pagājušo nedēļu priekšsēdētāju konferencē piedāvājām sagatavot prasību Eiropas Savienības tiesai un politiskās grupas un parlaments piekrit šim priekšlikumam. Priekšsēdētājs uzrakstīja vēstuli mūsu juridiskajam dienestam, lai tiktu sagatavot šāda prasība. Es ceru, ka tas uh, uh izraisīs attiecīgu reakciju padomē un kā mums uh, diezgan drīz uh, var notikt attiecīgas sārunas. Un mēs tiešām esam gatavi doties uz tiesu, ja mm, turpmāko mēnešu laikā nesaņemsim pieņemam rezultātu. Mm, tas, protams, tā, protams, nebūs jauka aina publiski, ka uh, institūcijas dodas viena pret otru tiesā, taču, ja tas būs nepieciešams, tā rīkosimies, ja mums ir nepieciešama lielāka skaidrība, caurskatāmība, līdzvērtīga attieksme un vairāk informācijas, lai mēs varētu izpildīt mūsu parlamenta lomu, pārbaudot sarunas starptautiskajā līmenī. Tātad tas bija īsts ziņojums par šīm sarunām, kuru jums sniedz, un tagad došu vārdu mūsu referentam Bensenkungam. Thanks so much, uh, Chair. Uh... Lielas paldies priekšsēdētājs. Sākumā es vēlos pateikties par šo informāciju no tiešajām sarunām, kas notiek šajā jomā. Mums jau bija šeit diskusijas 4. decembrī 2017. gadā. kur mēs diskutējām par problēmām, un tagad uh, varu teikt, ka šis atzinuma projekts ir pieejams tiešsaistē. Grozījuma iesniegšana ir 26. janvārs, šo, šī nedēļas piekdiena. Mēs pagājušā gada diskutējām. Un tā problēma, ko mēs saskatījām īpaši ar ārējās darbības dienestu, ir tas, ka tas ignorē Eiropas parlamenta tiesības sniegt savu piekrišanu pirms tiek piemērot startautiskas nolīgumi. Par šo jautājumu mēs jau diskutējām pēdējo reizi, kad notika diskusijas par starptautisko nolīgumu dzīves ciklu, īpaši diskutējot par mandātiem. Un, protams, kā tas ir iekļauts arī manā īsajā atzinumā. Un pirms tam mums bija vienošanās par to, un es tiešām nepacietību gaidu, ieteikumus uzlabojumiem no maniem kolēģiem, no grozījuma priekšlikumiem, un es neatkārtošu visas tās problēmas, kādas jau mums pieminēja, un kā jau tikko to pastāstīja priekšsēdēkungs, eh, mēs esam dzirdējuši, ko Mālstrēps kundze mums ir teikusi, un eh, nepacietība gaidām labāku uzvedību no viņa puses nākotnē un to arī attiecīgi atspoguļojam šajā atzinuma projektā. Tas ir viss no manas puses, ļoti īsi šodien. Paldies! Liels paldies! Un es kā ēnu referents pilnībā atbalstu tavu atzinumu un dažreiz tas tiešām, tā ir tiešām neiedomājama uzvedība no padomas puses. Mēs vienmēr lūdzam sarunu mandātus, tāpat arī publicēšanu, taču pirmkārt tādēļ, kā tas ir būtiski, lai mēs kā parlamentārieši saņemtu šos mandātus. Un Maroko gadījumā saņēma vēstuli no padomis, kā reakcija mūsu lūgumam, kas apgalvoja, ka, oi, mēs atrodamies uh, eh, 40. panta sarunu procesā, uh, un nogaidīsim ar uh, informācijas nosūtīšanu pēc tam, ka sarunas būs beigšās. Nu, tas ir vienkārši vaiprāts, uh, un tas ir nelegāli, ko pad kā padomu rīkojas. Es ceru, ka ar šo uh, atzinumā izdarīto spiedienu un gatavojoties uh, tiesai iesniegt prasību, mēs varēsim tiešām īstenot spiedienu padomē uz padomi. Helmuts, lūdzu, nākamais runātājs. Paldies priekšsēdētāju, vēlos pateikties arī referentam par ievadvārdiem. Pilnībā piekrītu priekšsēdētāju kungs jūsu pieejai attiecībā uz to, ka mums ir jācīnās līdz pat beigām, ka mūsu stratēģijā pat ir jāiekļauj vēršanās tiesā, lai panāktu mūsu tiesību īstenošanu saskaņā ar līgumiem. Taču runājot par eh, būtību, par saturu, es gribētu pieminēt pāris punktus, par kuriem mums būtu jāpadiskutē mūsu vidū un varbūt arī atzinumā. Protams, mums ir jārunā par ietekmes eh, izvērtējumu kā daļu no visas pakotnes, kur mums ir nepieciešama eh, starpinstitucionālā kopīgā stratēģija, kā rīkoties. Piemēram, Bija tādas jomas, kur mēs esam par to diskutējuši. Tas attiecas uz uh, cilvēku tiesību ietekmes novērtējumu saistībā ar brīvās tirsniecības nolīgumiem. Un jautājums ir tāds, vai vienkārši pietiek ar caurskatāmību, vai mums ir nepieciešama plašāka pieeja attiecībās cilvēktiesību iekļaušanu. Un tad ir problēma, kā mēs varam to visu padarīt uh, efektīvu, tad mēs pieprasam komisiju, padomu, pieprasam eh, tādus instrumentus, taču vienlaikus eh, mums, mēs tādu pašu pieeju nepiemērojam mūsu rīcībā. Šeit ir jāparedz attiecīgi metoloģija. Par caurskatāmības pilnībā piekrītam, kas jau tika teikts, taču tam jātiec arī uz nākotnes eh, regulatoro sadarbību, jo mēs dodamies tālāk par šo šauro Inta komitejas eh, rīcības jomu. Tādēļ mums ir nepieciešama tāda vienošanās, kas arī no ārpuses uh, ietver Eiropas Savienības ārējās aktivitātes un iekļauj uh, aktivitātes citās komitejās, citās politikas jomās. Katrā gadījumā var, vēlos papildināt, ka ir nepieciešams caurskatāmība par komisijas aktivitātēm citās starptautiskās institūcijās, piemēram, kas notiek PTO, kur jau mēs saņemam diezgan labu informāciju no attiecīgiem ekspertiem, no vadības grupas. bet mums ir nepieciešama šāda nepārtraukta informācijas apņēma par to, ar ko nodarbojas komisija. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē? Tad došu vārdu komisijai. Vainas Lešuks kundze. Jā, labdien, priekšsēdētāji, liels paldies. Vēlos uh, tikai atgādināt to, ka. Uh, politiskās inventarizācijas sanāks par visu šo uh, vienošanos par starptautisko starp institucionālo vienošanos par interpretāciju un es notika decembrī un janvārī arī notika sanāksme un tā ir uh, daļa no mūsu apņemšanās īstenot 50. panta normas, tātad tas ir, tie ir aktuāli informāciju, runāt par praktiskām, praktisko situāciju saistībā ar starptautiskiem nolīgumiem. Es ceru, ka mēs izdosies panākt veiksmīgu vienošanos šajā ziņā. Paldies! Liels paldies! Tātad jūs esat ļoti apmierināti ar pārējo, taču par 40. pantu mēs vēl gaidām. Pērnta kungs, mūsu referents lūdzu. Liels paldies par šiem komentāriem ņemšu vērā Šulckunga pauktus to un palūkošus, ko mēs varam izdarīt šajā gadījumā grozījumos. 28. janvāris ir grozījuma iesniegšanas datums, pulksten 12, un martā vai aprīlī notiks balsošana komitejā. Lielas paldies! Tagad jums ir mazliet vairāk laika pusdienas pārtraukumam, taču vēlos jums atgādināt to, ka mūsu uzklausīšana par investīciju skrīningu sāksies precīzi 2.30. Tātad 2.30 sāksim mūsu pēcpusdienas programmu. Labu apetīti visiem! Paldies!